Dear colleagues. Godātie kolēģi, es domāju, ka ir pienācis laiks sākt mūsu sanāksmi. Esam jau nedaudz iekavējuši. Tūlīt pat arī sākšu ar pirmo darba kārtības punktu, proti darba kārtības pieņemšana. Ja iebildumu nav, tad pieņemam darba kārtību bez izmaiņām. Otrais punkts - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Attiecībā uz TTIP dokumentu piekļuvi iepriekšējā CCC sanāksmē Inta priekšsētājs Lange kungs arī paziņoja par tuvākajām izmaiņām attiecībā uz paplašinātu piekļuvi TTIP dokumentiem visiem parlamenta deputātiem. Ir trīs veidi dokumenti - ierobežoti dokumenti, Eiropas Savienības ierobežoti dokumenti un konsolidētie teksti. Mēs nosūtīsim ar sekretariātu starpniecību jums ēpastu e paskaidrojot, kādi ir dokumenti atbilstīgi šiem trim dažādajiem dokumentu veidiem par <clears throat> kalendāru. Ārkārtas sanāksmi noturēsim 27. janvārī. Šī sanāksme notiks pulkstens 15. lai varētu nodrošināt arī viedokļu apmaiņu ar vicepriekšstādātais Šefkoviču. Diskutēsim pār komisijas eh, pirmo klimatu un enerģijas eh, satvara elementu pieņemšanu februāra beigās mēs izmantosim arī mūsu tā saucamo rezerves dienu 29. janvāra pēcpusdienā un arī saglabāsim šo datumu, kad organizēsim Envi sanāksmi. Šodienas tūkojums ir pieejams 21. valodā un kā vienmēr. Sanāksmes fails arī pieejams elektroniski e-sanāksmes mājaslapā un arī tiek pārraidīta tieši saistē mūsu sanāksme. Ja iebildužu nav attiecībā uz protokoliem, tad pieņemam šo protokolus. Tas ir trešais punkts. Ceturtais punkts mūsu darba kārtībā. Man ir jāpaziņo, ka 2014. gada jūnijā mēs runāsim par degvielas kvalitātes direktīvu un atjaunojumu energoresursu direktīvu, ko mēs, šis sauc, ko mēs parasti saucam par ILUK 2014. gada jūnijā arī padomē tika panākta politiskā vienošanās, 9. decembrī padome pieņēma formālo nostāju, par ko arī tika paziņots plenāra sēdā, sēdē 14. janvārī. Man ir tagad jāpaziņo darba grafiks, mēs diskutēsim eh, par rekomendācijas projektu šodien, Tas ir septītais darba kārtības punkts. Tad arī mēs noteiksim grozījuma iesniegšanas termiņu 27. janvāris 2012. Un mēs balsosim Envi komitejā ar iespējamu mandātu 24. februārī. Plenārsēdē balsojums notiks 2. aprīļa datumā. Plenārsēdē. Un tagad mēs sveicam mūsu vidū Latvijas vīdas aizsardzības un reģionālo attīstības ministru Kasparu Gerhārdu. Viņš pārstāv šeit Latvijas prezidentūru. Un, kā vienmēr, arī, kā vienmēr prezidentūras semestra sākumā, mēs uzaicinām mūsu vidū vides un arī veselības aprūpes ministrus, dažkārt arī lauksaimniecības ministrus jo visa atbildības loka ir saistīta arī ar mūsu komitejas atbildības sfēru, lai jūs varētu iepazīstināt mūs ar prezidentūras programmu. Un tad uh, man būs arī prieks sniegt jums uh, vārdu, lai jūs varētu mums sniegt prezentāciju, un tad arī komitejas uh, <clears throat> deputāti varēs uzdot jums jautājumus. Lūdzu, vārds jums, Gekarkungs. Paldies, paldies, augstu godātais priekšstādātāja kungs. Priekšsēdētāji kungs, godājumie parlamentu locekļi, kolēģi. Vispirms vēlos jums pateikties par iespēju būt šodien šeit un iepazīstināt jūsu komiteju, kas ne, neapšaubām ir nozīmīgākā komiteja Eiropas parlamentā, ar Latvijas prezidentūras prioritātēm. Kā jau mūsu premjerministra teica Strasbūrā, uzņemties prezidentūras pienākums Eiropas Savienības padomē ir ne tikai liels gods, bet arī liela atbildība. Latvijas prezidentūras komanda strādās paturot prātā šo atbildību un īstenojot praksē Eiropas vērtības. Lai sasniegtu progresu, strādāsim ciešā sadarbībā ar parlamentu. Tikai tādā veidā varēsim sasniegt kopīgu risinājumu aktuālajiem Eiropas Savienības izaicinājumiem. Pievēršoties Latvijas prezidentūras prioritātēm, svarīgi atzīmēt, ka tās attīstījām balsoties uz mūsu trijo prezidentūras programmu. Un patiešām ļoti vēlos pateikties Itālijas prezidentūrai, par panākto progresu programmas ieviešanā un Eiropas parlamentam par līdz šim padarīto, kas mums dod labu atspērienu punktu, uzsākot Latvijas prezidentu. Latvijas prezidentūras laikā plānojam koncentrēties uz pirmkārtām klimata politiku, otrām kārtām gaisa kvalitātes uzlabošanas aspektiem un trešām kārtām resursu efektivitātes jautājumiem. Mūsu mērķis ir veicināt ilgspējīgu izaugsmu, kas saudzējoši izmanto resursus un attīsta zaļo ekonomiku, veicina inovatīvu zaļo sektoru attīstību. Runājot par Eiropas Savienības klimatu politiku. Viens no augstu prioritāriem jautājumiem Latvijas prezidentūras laikā būs darbs pie Eiropas Savienības emisiju kvotu, tirzniecības sistēmas darbības uzlabošanas. Būtisks solis uzlabošanas virzībā virzienā būs tirgus stabilitātes rezerves izveida. Tas veicinātu to tirgus stabilizēšanos, kā arī sniegtu noteiktību tirgus dalībniekiem. Esmu iepriecināts, ka parlamentā noris aktīvas diskusijas par šo lēmumu projektu. Arī padomu šobrīd aktīvi diskutē par tirgus stabilitātes rezerves lēmumu projektu un detalizētiem tā elementiem. Esam jau nākuši klajā ar jaunu tekstu redakciju ceram uz rezultīvu sadarbību starp abiem likumdevējiem mūsu prezidentūras laikā. Būsim patiesi gandarīti, ja varēsim uzsākt sarunas ar parlamentu jau agrā pavasarī. Klimata jomā būtisks ir direktīvas projekts par netiešām izmaiņām zemes izmantojumā, jeb ILUK direktīvu. Latvijas prezidentūras skatījumā ir nepieciešams panākt vienošanos starp abiem likumdevējiem. Vienošanās novērst paskārt pastāvošo neskaidrību attiecībā uz Eiropas Savienības biodegvielas politiku. Būtiski, kā būs likumdevējs vieno kopīgs mērķis panākt līdzsvarotu pieeju ilgspējīgas biodegvielas attīstības nosacījumos. Latvijas prezidentūra centīsies panākt progresu ceļā uz vienošanos starp abiem likumdevējiem. Runājot par gaisa kvalitātes jautājumiem. Padoma, tāpat kā parlaments, pievērš lielu uzmanību gaisa kvalitātes uzlabošanai Eiropā. Gaisa piesārņojums joprojām ir galvenais vidas faktors, kas saistāms ar novēršamu saslimstību un priekšlaicīgu mirstību Eiropā. Tādēļ Latvijas prezidentūra ir plānojusi turpināt darbu pie tīra gaisa programmas Eiropai. Turklāt mums viennozīmīgi nepieciešama konkrēta rīcība gaisa kvalitātes uzlabošanas jomā, ņemot vērā septīto vidas rīcības programmu. Tā mums uzliek par pienākumu sasniegt tādu gaisa kvalitāti, kas nerada negatīvas sekas un riskus cilvēku veselībai un vidēji. Pateicoties, pateicoties Itālijas prezidentūrai, padome ir jau pieņēmusi vispārējo pieeja attiecībā uz direktīvas projektu par vidējās jaudas sadedzināšanas iekārtām. Latvijas prezidentūra uzskata to par labu pamatu sarunu sākšanai ar parlamentu. Lai strauji virzītos uz priekšu ar šo, mums ir nepieciešams atbalsts no jums. Mūsu mērķis būtu noslēgt sarunas par šo nozīmīgo failu Latvijas prezidentūras laikā tādējādi novēršot vienu no galvenajām regulējuma nepilnībām emisiju avotu kontrolas jomā. Latvijas prezidentūra ir gatava turpināt darbu arī pie Nacionālo emisiju griestu direktīvas. Tas ir svarīgi arī starptautisko prasību īstenošanai. Te pašā laikā mums jārēķinās ar jaunās komisijas plāniem. Tādēļ ar interesi gaidām Eiropas komisijas solītās priešlikuma modifikācijas, kas paredz stiprināt sasaisti ar klimatu politiku. Ceram informāciju no komisijas saņemt iespējami drīz. Papildus klimata un gaisa kvalitātes jautājumiem svarīgu lomu piešķirsim arī jautājumiem, kas saistās ar resursu efektivitāti. Vides aspekta integrēšana ekonomiskajā attīstībā ir bijis izaicinājums jau vairākus gadus desmitus. Jau pagājušā gadsimta 70. gados ar slaveno Romas klubu publikāciju aizsākās diskusijas par ierobežotiem resursiem. Mums ir tikai viena planēta, taču mēs joprojām dzīvojam tā, it kā mums būtu vairākas. Ekonomisko izaugsmu nedrīkst balstīt uz lielāku resursu patēriņu. Resursi mums ir jāizmanto efektīvāk. Tādēļ par svarīgu Latvijas prezidentūras uzdevumu uzskatām veicināt tādu izaugsmi, kas ir zaļa un ilgspējīga. Kā jau minēju iepriekš, nevaram diskutēt par konkurētspējīgu Eiropu bez vidas dimensijas. Martā Latvijas prezidentūra organizēs vidas ministru padomē diskusiju par tālāku vidas aspektu integrēšanu Eiropas semestra procesā un Eiropa 2020 stratēģijas pārskatām. Vienlaikus sasaistīsim šo diskusiju ar vienu no Latvijas prezidentūras vispārīgajām prioritātēm - digitālu Eiropu. Sinerģijas starp vidas politiku un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām ir rodama daudzos aspektos. Vēlamies tās izcelt un parādīt, kā bez šo politiku integrācija ļauj efektīvāk izmantot resursus. Šajā kontekstā uzmanība tiks pievērsta arī tālākiem soļiem pārējai uz aprits ekonomiku. Jāatzīmē, ka vidas padome oktobrī ir paudus skaidru atbalstu turpmākiem centieniem veicināt resursu efektivitāti un sasniegt progresu septītās vidas rīcības programmas ieviešanā. Un tādēļ uzskatu, ka ir svarīgi turpināt darbu saistībā ar komisijas priekšlikumus sakarā ar aprīts ekonomiku un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu. Protams, Latvijas prezidentūras plāni ir cieši saistīti arī ar komisijas darba programmu. Kā jau jūs zinat, komisija ierosinājusi atsaukt atkritumu pakotni. Decembra vidus padomē šis ierosinājums tika uzņemts ar bažām. Attiecībā uz priekšlikumu, uz šo komisijas priekšlikumu, ministra diskusijās ir izskanējuši dažādi viedokļi par ambīciju līmeni un citiem aspektiem. Tomēr galvenais ir, ka vairums dalību valsts ir paudis gatavību turpināt darbu. Tāpēc Latvijas prezidentūra ir plānojusi strādāt ar komisijas priešlikumu, līdzīgi kā to plānojas vidas komiteja. Vēl viena, manuprāt, ļoti būtiska tēma ir bioloģiskās daudzveidības aizsardzība. 2015. gada pirmais semestris ir piemērots laiks diskusijām gan politiskā, gan ekspertu līmenī. Tās varētu sasniegt saturisku ieguldījumu topošajā Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas īstenošanas vidusposma pārskatā. Bioloģiskās daudzveidības jautājumiem būs veltīta aprīļa neformālā vidusministra padoma. Tajā plāno ar kolēģiem apspriest esošo situāciju dabas aizsardzībā un stratēģijas īstenošanā dalībvalstīs. Jāatzīmē, ka diskusijās ieguldījumi dos ziņojums par vidas stāvokli Eiropā un dabas stāvokli. Tie atspoguļo situāciju, kā mums veicās vai neveicās ar vidas un dabas aizsardzības prasību īstenošanu. Plānojam vienu no neformālās ministru sanāksmes daļām veltīt kopīgai vides un enerģētikas ministru sesijai. Sanāksmes ietvaros mēģināsim rast sinerģijas starp bioloģiskās daudzveidības un enerģētikas mērķiem. Laikā, kad pieaug atjaunojuma energoresursu izmantošana, nepieciešams arī saglabāt bioloģisko daudzveidību. Gribu uzsvērt, ka vienlīdz svarīgi ir abi - gan enerģētikas un klimata politikas, gan bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķi. Tādēļ būtiski ir meklēt kopīgas risinājumus. Jūsu komiteja ir nozīmīga loma arī drošas pārtiks un ar lauksaimniecību saistīto jautājumu virzībai. Viennozīmīgi visi aktuālai jautājumi būs Latvijas prezidentūras dienas kārtībā. Minēšu dažus no tiem. Latvijas prezidentūra ir gatava turpināt konstruktīvu sadarbību parlamentu, lai panāktu pirmā lasījuma vienošanās par jaunās pārtikas priekšlikumu. Latvijas prezidentūra uzskata par svarīgu uzdevumu strādāt ar priekšlikumu par oficiālajām kontrolēm. Ceram uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu Latvijas prezidentūras laikā. Noslēgumā par prezidentūras aktivitātēm starptautiskajā līmenī. Arī starptautiskā dienas kārtība turpmāko mēnešu laikā solās būt aktīva. Minēšu tikai dažus no vidas jautājumiem, kas būs Latvijas prezidentūras starptautiskajā dienas kārtībā. Šis gads ir izšķirošs starptautiskā klimata jomā, kā arī būtisks starptautiskajās sarunās par ilgspējīgu attīstību. Parīzē nepieciešams panākt globālu vienošanās par klimatu pārmaiņu ierobežošanu klimata starptautisko sarunu procesu veiksmīgi noris būs viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu Eiropas Savienības efektīvu pārstāvību starptautisko sarunu sesijās. Saprotam, ka ceļā uz līgumu izstrādi jābūt gataviem ļoti intensīvam darbam. Šis gads būs nozīmīgs starptautiskās ilgspējīgās attīstības dienas kārtības noteikšanai. Ceļā uz postu 2015 ietver izstrādi Eiropas Savienībai jāpauž spēcīga, vienota pozīcija. Tas ir uzsvērts arī Eiropas parlamenta rezolūcijām. Lai iespējami labāk sagatavotos Marta vidas padomē, esmu plānojis organizēt diskusijas par vidas dimensijas labāku integrāciju post 2015 procesos. Protams, mēs arī turpināsim pievērst nopietnu uzmanību arī drošai ķīmisko vielu un atkritumu pārvaldībai starptautiskās dienas kārtības kontekstā. Svarīgs darbs ir plānots gatavojoties un piedaloties Bāzels, Rotterdams un Stokholmas konvencijas pušu sanāksmēs. Šie minētie procesi, starptautiskie procesi ir neapšaubām svarīgi, lai mēs ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī globāli virzītos uz planētas ekosistēmas saglabāšanos. Tomēr šodien gribu uzsvērt jūsu, kā Eiropa parlamenta, nozīmīgo lomu vidas politikas veidošanā. Tā no gada uz gadu ir bijusi aizvien aktīvāka un ambiciozāka. Un šajā pusgadā Latvijas prezidentūra cer uz veiksmīgu sadarbību ar jums, godājumie deputāti. Īpaši jautājumos, kuros vēlamies panākt vienošanos. Tā ir skaitā tirgus stabilitātes rezerves izveidi un vidējās jaudas sazināšanas iekārta emisijām. Ar šo ļaujiet es noslēgt manu savu uzstāšanos, pateicos par uzmanību, vēlu veiksmi jūsu darbā un arī mūsu kopējos centienos nodrošināt tīru vidi esošajai un nākamajām paudzēm. Aicinu uz konstruktīvu sadarbību starp vīdes komiteju parlamentā un padomu, lai mums kopīgi izdodas. Paldies! Thank you. Dear Minister. Godētais ministra kungs, vēlos jums pateikties par jūsu paziņojumu, un tagad mēs varam sākt ar diviem jautājumu cikliem. Jautājums, kur uzdos NV komitejas deputāti. Sāksim ar pirmo jautājumu ciklu. Vārdu došu koordinatoriem viņu pārstāvjiem un tūlīt pat dodu vārdu ETP vārdā Belet kungam aicinu Belet kungu un arī citus koordinātorus pieturēties pie divu minūšu jums atvēlētā laika. Liels paldies, priekšsādātāji kungs. Es uh, tiešām darīšu visu, lai aprobežotos ar divām minūtēm. Gudatais ministra kungs, liels paldies jums par to, ka esat uh, ieraduši, ieradies šeit un arī no ETP vārdā jums vēlam visu labāko un panākums jūs prezidentūras laikā nāk Nākamajā pusgadā, protams, esam gatavi arī cieši un intensīvi gatavi ar jums sadarboties. Vispirms, tiešām ļoti apmierinoši un priec, labi ir dzirdēt tas, ko sakāt par gaisa kvalitāti, jo mēs nedaudz bijām par, satraukšies par to, ka komisija bija atsaukusi šo failu, bet mēs esam priecīgi redzēt, ka jūs esat ļoti ambiciozi noskaņoti. Mm un varam arī atbalstīt ļoti ātru pieņemšanu. Jūs atsaucāties arī uz apritsko ekonomikas eh, projektiem. Arī eh, kolēģis Lorents noteikti vēl padziļinātāk skatīs šo jautājumu. Skaidrs ir viens, ka jūs nevēlaties aprakt šo projektu, bet tiešām paturiet to diskusijās, eh, jo šis ir viens no svarīgākajiem sektoriem, lai attīstītu ilgspējīgu ekonomiku, ilgspējīgu industriju Eiropā. Uh, Eh, šīs sausums ir ļoti, ļoti svarīgs, bet kolēģi noteikti vēl eh, runās par to. Bet es gribu runāt par MSR projektiem. Šajā komitejā es esmu uh, referents ziņojumā par MSR, un tas ir viens no svarīgākajiem pīlāriem ETS reformā. Protams, ka mums ļoti interesē jūsu viedoklis tieši par šo konkrēto projektu. Uh, Latvijas prezidentūras priekšlikums, eh, kāds ir iesniegts padomē, ir ļoti labs, esam ļoti apmierināti ar to. Mēs esam arī atvērti tam, lai pavisam ātri tiktu uzsāktas, uzsāktas sarunas trialogā. Jau rītdien itra komitejā mēs balsosim par viņu atzinumu, un pēc trim, četrām nedēļām tad arī šī komiteja balsos par uh, savu ziņojumu. Un tad, cerams, uzsāksim arī trialogu sarunas, pēc iespējas ātrāk. Divas, trīs jautājumi vēl eh, priekšsēdētāji vispirms par eh, backloading. Ko jūs domājat par šo aspektu, jo tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai jau varētu MSR padarīt par efektīvu projektu? Un tas ir iekļauts arī tirgus stabilitātes rezervē. Un, uh, aizvien lielāks vairākums atbalsts gribētu dzirdēt jūs viedokli par šo, tad uh, uh, arī deputāti piedāvā izmantot arī šos uh, piešķīrums, lai izmantot investīciju fondos, lai varētu finansēt projektus enerģijas efektivitātes jomā, CCS jomā un tā tālāk, jaunās tehnoloģijas. Tātad, ko jūs par to domājat, par šiem piešķīrumiem, to izmantošanu? Vēl viens svarīgs aspekts ir oglekļa noplūde vai šis carbon leakage. Es zinu, ka šīs elements tiks skatīts nākamajā ETS reformā. Tajā pat laikā ir ļoti daudz arī deputāti, kuri vēlas tomēr tādas garantijas, un es jau noslēdzu priekšsēdētāji, mēs gribam arī komisijas un padomas uh, garantijas par to, ka tiks nodrošināts šīs uh, oglekļa noplūdes jautājumu risināšana arī vidē draudzīgās industrijās. Jūs arī varētu komentēt šo. Paldies! Paldies! Un tagad sociālistu demokrātu vārdiem atties grot. Jā, eh, es arī mēģināšu uzdot jautājumu divu minūšu laikā, tāpat kā Ivo Belets. Ministra kungs, eh, liels paldies! Liels paldies par jūsu uzstāšanos! Esmu ļoti iepriecināts, ka runājat par eh, gaisa pakotni, un tas ir saistīts arī uh, ar uh, to, ka komisijas darba programmā um, bija nepārāk skaidra šī pozīcija, un paldies arī par to, ka runājat par atkritumu apsaimniekošanu. Mēs uh, tikāmies pagājušajā nedēļā kopēja rezolūcija, mēs nevarējām sastādīt, bet ļoti skaidri norādījām, ka atkrituma uh, un uh, gaisa pakotnes jautājumos mēs tās atbalstam. Ļoti skaidru vairākumu abi šie jautājumi saņēma, un tādēļ lūdzu jūs atbalstu arī padomē jūs prezidentūras laikā, lai mēs nezaudētu laiku. Uh, jo komisijas argumentācija nu nav īsti tāda um, skaidra, viņi vēlas uzlabot pakotni, bet nu neviens netic, ka tas tā būs. Tiek runāts par ambiciozāku programmu, bet nu mums ir jāsāk konkrēti ar darbu uzreiz, lai mēs varētu sasniegt rezultātus. Esmu ļoti iepriecināts, ka jūs runājat arī par iluk, ka, vēl, ka vēlties strādāt pie tā un arī uh, labs rezultāts sasniegt. Uh, Uh, par Eiropas semestri runājot, nu, esmu nedaudz uztraukts, jo Eiropas uh, semestris uh, tiek bieži runāts par Eiropas enerģijas savienību. Mēs jau esam likumdevējs enerģijas jomā un arī klimata jautājumos. Nu, varbūt, ka tas tā ne pārāk skaidri arī tulkojumā bijis, bet par digitālajiem jautājumiem jūs arī runājāt. Mēs gribam runāt pie likumiem. Mēs negribam tā kā kolēģi ekonomikas komitejā, kur dažkārt nu nemaz nav citādi tas iespējams, Eiropas semestri kā um, instrumentu izmantot. Mēs esam likumdevēji un mēs gribam strādāt uh, tā, ka padomu ļoti skaidri dod mums signālu ka tie kā, kopā ar komisiju tie ir likumi, nevis vienkārši m, eks, tikšanās, kur mēs apmainamies viedokļiem un daudz, kas tiek uh, rakstveidā sastādīts, bet nu nav tāda ļoti skaidra rezultāta. Līdz ar to tas ir mans lūgums. Es domāju, ka tie punkti, par kuriem jūs runājat, tie ir izcili labi. Uh, Un lielākajā daļā a, mazo valstu a, prezidentūras ir tās, kas labi strādā. Līdz ar to toreiz, a, kad Lietuva bija a, prezidējošā valsts, mēs to redzējām. Un tagad arī vēl gribu teikt, ka nelielās valsts ļoti labi strādā kā prezidentūras. Līdz ar to esmu iepriecināts par nākošo pusgadu. Mēs sasniegsim būtisks jautājums klimata, a, vidas politikā un vēlu jums visiespējamo labāko veiksmi. Paldies! Vienmēr šolds. Lielas paldies arī par to, ka vairāk ievērojāt laiku nekā kolēģis no ETB un tagad EKR Gerlikundz lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Paldies eh, jums, ministra kungs, paldies, kas esat ieradies mūsu komitejā. Es vēlos uzdot jautājumus par refit programmu un par to, kā esat iecerējis refit programmu iekļaut savas prezidentūras filozofijā. Protams, ka mēs esam vīdes komiteja, bet jāatzīst, ka arī vīdes likumdošanas reglamentējošās uh, um, ietekme tieši attiecas uz MVU un šīs izmaksas var ietekmēt arī investīcijas. Un viena no problēmām šajā komitejā ir ne tikai par to, kā mēs varētu tiešām izsarāt šo likumdošanu, bet vai dalību valstis efektīvi, ātri uh, var īstenot šo likumdošanu pēc iespējas eh, izmaksu efektīvākā veidā. Līdz ar to es tiešām varu atbalstīt komisijas refit programmu, un es ceru, ka tas ļaus visam notikt efektīvi un gludi. Vai jūs varat arī apliecināt, ka arī sliktāk taks tiks izskatīta esošās likuma došanas ietekme uz MVU un um, darba vietām, kā Latvijas prezidentūra nodrošinās, ka refit ir uh, process, kas turpinās un kas tiks īstenots visas jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Un tagad Gervendīkungs Alde grupas vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies uh, ministram Gerhardam par prezentāciju. Man ir jāteic, ka man ir ārkārtīgi liels prieks dzirdēt uh, jūsu minētās prioritātes, kādas uh, īstenošiet šo, šo sešu mēnešu laikā. Tas būtu tās pašas prioritātes, ko būtu izvēlējies arī es. Taču no otras puses, taču ir arī problēmas un grūtības klimats, ETS Par to jau runāja Ivo Belets. Gaisa kvalitāte. Par laimi komisija ir mainījusi savu viedokli par šo, taču tiešām vēl ir apdraudējumi gadījumā, ja komisija nav apmierināta ar padomis un parlamenta darbu tuvāko mēnešu laikā, tad komisija vēl var arī atsaukt šo tiesību aktu. Un tad, protams, vēl arī jāpieskars visam tam, kas ir saistīts ar vienu no jūsu prioritātēm - efektīvāka resursa izmantošana aprits ekonomika, atkrituma pakotne. Mēs visi ļoti labi zinām, kas notika komisijā pagājušajā nedēļā. Uh, vicepriekšsēdētājs Timermans arī skaidroja mūsu liberāļu grupu, grupas sanāksmē Strasbūrā to, kādēļ viņi ir atsaukuši visu pakotni. Man ir jāteic, ka es nedzirdēju nevienu vērtīgu argumentu. Viņu izmantotie argumenti bija Nezinu pat, kā to paskaidrot. Viņi īpaši stingri nebija. Teiksim tā. Jaunākā informācija norāda uz to, ka mēs varam sagaidā, sagaidīt šī gada beigās jaunu priekšlikumu, bet es domāju, ka tik daudz laika mums nav. Mums būtu jābūt daudz uzstājīgākiem, lai saņemtu jauno priekšlikumu krietni agrāk. Es nedomāju, ka komisijai tur ir jāiegūda daudz jauna darba. Vai jūs kā uh, vidas ministru padomes priekšsēdētājs esat gatavs izdarīt spiedienu uz komisiju, lai nāktu klajā tā ar priekšlikumu pēc iespējas ātrāk un visbeidzot par biodaudzveidību. Man tiešām prieks, ka pieskaraties arī biodaudzveidības jautājumu lokam. Man bija nedaudz satraukums, kad es dzirdēju biodaudzveidību un enerģiju, tur likās tāda kā kaulēšanās starp abiem, bet nu mēs zinām, ka biodaudzveidībai pašlaik nav, neiet pārāk labi un viens konkrēts jautājums, vai jūs vēlaties šo sešu mēnešu laikā esat iecerējis nākt lajā ar paziņojumu par eh, FIT attiecībā uz eh, dabas likumdošanu, NATO 2000 un citiem, un ka tas nenozīmē zemāku aizsardzības līmeni, jo arī to jau apsolīja mums komisija, un būtu tiešām lieliski, ja padoma rīkotos tāpat. Paldies! Liels paldies! Goe vārdā, Konečnas kundze! Liels paldies! Priekšsēdētāji, labrīt visiem! Paldies, godājumais ministra kungs! Paldies par to, ka iepazīstinājāt mūs ar savām prioritātēm. Man ir jāteic, ka man ir ļoti liels prieks, ka mana nevajadzēja iepazīties ar vairāk simtu lapas pušu dokumentu, tas nebūtu iespējams, bet jūs minējāt prioritātes, kas ir arī mūsu prioritātes. Ne tādēļ, ka tuvākie seši mēneši laikā būs absolūti fundamentāli Parīzes konferencē, jo ja mēs visu sagatavosim 15. gada pirmajā pusē, tad. Uh, Otrai pusgadu prezidentūrai devas vieglāks, tad viena no jūsu prioritātēm ir gaisa kvalitātes pakotne un gaisa piesārņošanas ierobežošana. Man šeit ir jāteic, ka mūsu referents Gerlingas vadībā mēs vēlamies turpināt darbu pie šīs iniciatīvas. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka vēlties piedalīties šajā darbā. Jautājums par gaisa kvalitātes pakotni sekojošs kā padome atrisinās situāciju, kuri dalība valstis, kuras vispār pat neievēro jau spēkā esošo likumdošanu. Ir dalība valstis, kuras traģiski katastrofāli neievēro šīs likumdošanas, tā kā gaisam nav um, robežu, tas nodara kaitējumu arī citās dalība valstīs, dalība valstīs, kurās tiek piemēroti likumi. Es tiešām jūs aicinu raudzīties uz to, kādā veidā esošā gaisa kvalitātes likumdošana tiek piemērota. Es esmu no Čehijas, un tas, kas notiek Polijā, viņi pārkāpj robežas, un tas apdraud mūsu pilsoņu veselību, kā arī mūsu valsts vidi, un mēs nevēlamies to vairs paciest tad pirms tiek pieņemta jauna likumdošana, nevajadzētu aizmirst, ka ir dalība valstis, kas neievēro jau spēkā esošo likumdošanu. Mans pēdējais jautājums par vienu lietu, ko jūs neminējāt, bet kas ir ļoti svarīga lieta, proti TTIP vienošanās. Kā padome piedalīsies šajās sarunās? Un kur jūs redzat robežas kur tālāk vairs nevar iet tieši vides jomā, kādas ir šīs sarkanās līnijas. Paldies! Liels paldies, un tagad zaļu vadā pasaka Kauko kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, ministra kungs. Uh, sveicam jūs Eiropas parlamentā un tik tiešām arī nepacietību sagaidu darbu tuvāko sešu mēnešu laikā. Uh, strādāt ar jūsu prezidentūru, kā to norādīja arī citi politisko grupu koordinātori, tad runājot par jūsu minētajām prioritātēm, nu tiešām esam labi vienojušies, nu vismaz tas ir ļoti labs eh, sākuma punkts. Nu tad eh, pie satura strādāsim vēlāk, es domāju, ka sārunas par biodegvielām, es domāju, ka tur būs ļoti interesantas diskusijas, tas pats par ETS, bet par prioritātēm kopumā mēs esam vienisprātis, tas ir ļoti labs sākuma punkts. Tad papildus jau uzdotiem jautājumiem es koncentrēšos uz starptautiskajām klimata sarunām, par, kas vēl neizskanēja jautājumos, jo šis ir absolūti fundamentāls jautājums. Izskatās, ka tas ir tālu vēl 15. gada decembris, bet no Kopenhāgenes pieredzes mēs zinām, ka mēs visu mēģinājām atrisināt pašā Kopenhāgenā. Tātad šie seši mēneši būs ļoti izšķiroši arī klimata sarunām. Viena lieta, kas ir jādara no Eiropas puses. Mums ir jāiesniedz arī savs INDC, arī nacionālās, nu, teikties, devums. Tad mēs varam runāt jā, par šīm mīnus 40%, di, uh, diskutēt par mīnus 40% mērķiem, bet ko tas nozīmē šie mīnus 40%? Vai mēs radīsim uh, kaut kādus Uh, trūkums mūsu solījumos starptautiskajā arēnā. Un ko mēs darām ar Liliju CF? Tātad mīnus 40%, ko piedāvās Eiropa starptautiskā līmenī, kā tad tas nebūs bez LULUCF, jo pretējā gadījumā mēs radīsim ļoti sliktu signālu pārējiem partneriem, vai varat nodrošināt to, ka šis LULUCF neiekļaujas mīnus 40 uh, procentos? Paldies! Paldies! EDD, vadā Peričīnikums. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, gudētais ministra kungs. Labdien, esiet sveicināts mūsu vidū. Es vispirms vēlos uh, izteikties, ka sākumā varbūt liktos, liktos, ka tas ir tāds nacionāls jautājums, taču tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir Itālijas jautājums, bet kas atspoguļo Eiropas situāciju. Es runāju arī par uh, uh, Dienvidu Itālijas uh, šim. Uh, Uh, šīm poligonu vietām, kur ir arī toksiski atkritumi, kas tiek sadedzināti, un atmosfērā tādējādi tiek atbrīvotas dažādas indīgas vielas. Ir veikts arī epidemioloģisks pētījums par šo, un tas norāda uz to, ka Neapolē, piemēram, jau ir ārkārtīgi lieli dažādi slimības riski, saraksts ir ļoti garš Un tas pats arī attiecas Kazērta provincē Itālijā. Un šis pētījums arī norāda uz to, ka arī bērnu slimība tiek apdraudēta. Un tagad Eiropas aspekts. Ja vienīgais uh, instruments ir uh, tikai un vienīgi šie um, pārkāpšanas procesi, uh, Uh, tiesas uh, dažādas darbības, kas tiek veiktas pret uh, dalībvalstu problēmu, tāda, ka pilsoņi par to maksā, vai prezidentūra ir iecerējusi izskatīt jaunus uh, instrumentus, par ko nemaksātu pilsoņi, bet kas aizsargātu pilsoņu veselības, kā tas ir arī atrunāts uh, cilvēktiesību kārtā, un vai nāksiet klajā ar priekšlikumiem, lai efektīvi varētu ievērot arī principu, ka tur tas, kurš piesārņo, arī maksā. Liels paldies! Un tagad vēršos pie ministra kunga, Gerhard kunga. Ja varētu pēc iespējas īsākā laikā arī sniegt atbildes uz jautājumiem. Jā, paldies, paldies, godātie parlamenta deputāti, jūs uzdotie jautājumi, es domāju, ir ļoti precīzi atspoguļo tos, tās svarīgākās lietas, kas šobrīd ir gan Eiropas padomes, gan Eiropas parlamenta, gan komisijas uzmanības lokā. Uh, ejot varbūt detalizētāk cauri katru uzdotiem jautājumiem, tad uh, pirmkārtām Beleta kungs Es patiešām pateicīgs, ka jūs uzdevāt ļoti konkrētu jautājumu par ETS reformu, par uh, lietām, kas būtu jādara, gan uh, jautājumā par backloading, gan uh, jautājumā par finansējumu dažādiem izmantojumiem nākotnē, par jaunām tehnoloģijām. Un šobrīd mēs esam kā jūs minēju, gan arī fināla stadijā, lai šo, lai šo uh, paketi virzītu arī jau tālākai sadarbībai parlamentu. Protams, uh, pašreiz dalību valstu viedokļi vēl ir dažādi. Mēs darīsim visu, lai šos viedokļus koordinētu un sasniegtu kopīgu risinājumu padomē. Un uh, es ceru, ka mums atrast, izdosies atrast kopīgu, saprātīgu izmantojumu uz finansiāli līdzsvarotu gan uh, iesaistītajiem operatoriem, gan pārējiem tirgus dalībniekiem izdevīgi risinājumi, ko mēs varētu skaņot tālāk arī ar padomu. Runājot par, karbo, par oglekļa emisiju pārbīdi, Tas neapšaubām ir viens no nākotnes galvenajiem plāniem, bet es domāju, ka šeit ir varbūt svarīgi iet arī soli pa solim, un uh, tirgus stabilitātes rezerve ir pirmais solis, un pēc tam jau uz tā pamata var veidot tālākos priešlikumus, kā veidot šo kerbenu likeģi vai ogļu pārbīdes darbu. Es ceru, ka pamatā atbildēju uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Grotas kungs. Jā, danke sehr for. Eh, katrā ziņā jūsu jautājumi ir ļoti aktuāli. Un jūs aptvērāt ļoti plašu spektru. Un e, ir skaidrs, ka vienā, vienā pusgadā daudz no šiem jautājumiem varbūt mēs nespēsim līdz galam atrisināt. Bet mēs esam gatavi darīt visu, darīt visu, lai šie jautājumi virzītos uz priekšu. Runājot par zaļo semestri, martā Latvijas prezidentu zaļo semestri Eiropas Savienība 2020. Martā Latvijas prezidentūra organizēs vidas ministri, ministru diskusiju par tālāko vidas aspektu integrēšanu Eiropas semestra procesā un Eiropa 2020 stratēģijas ietvarā. Vēlamies arī šo diskusiju sasaistīt ar vienu no Latvijas prezidentūras vispārīgajām prioritātēm - digitālo Eiropu. Sinerģijas starp vidas politiku un IKT rodam daudzos aspektos. Vēlamies tās izcelt un parādīt, ka politika integrācija var veicināt zaļu un ilgspējīgu izaugsmu. Gēlings kundze. Uh, uzdotie jautājumi ir ļoti nopietni. Un uh, ir skaidrs, ka mēs neapšaubām piekrītam, ka likumdošanai ir jābūt īstenojumā dalību valstīs un refit programmas ietvaros var veikt uzlabojumus. Taču vienlaiks tā nedrīkst tikt izmantota, lai samazinātu ambīciju līmeni vidas jautājumos. Cienītais Gebrandīkungs. Runājot par atkritumu apsaimniekošanu. Padome paudusi atbalstu vispārējiem mēķiem veicināt resursu efektivitāti un uzlabot pašreizējo Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu. Tas palīdzētu sasniegt progresu 7. vidas rīcības programmas un stratēģijas Eiropa 2020 mērķi iznošanā. Tāpēc Latvijas prezidentūra ir gatava turpināt darbu, balsoties uz pašreizējo priekšlikumu. Taču, kā jau tika minēts, vairāk kārtīgi komisija ir ierosinājusi atsaukt atkritumu pakotni. 17. decembrī vidas padomē šis ierosinājums tika uzņemts ar bažām. Lai gan diskusijās ir izskanējušas bažas par ambīciju līmeni un dažiem citiem aspektiem, dalību valsts, lielāk, liela daļa dalību, dalību valsts, liela daļa ir paudušas gatavību iesaistīties un konstruktīvi strādāt, lai rastu kopsaucēju uz jau esošā komisijas priekšlikuma pamatu. Šajā situācijā, līdzīgi kā jūsu komiteja, turpināsim un esam gatavi turpināt iepriekš plānoto darbu. Protams, koordinācijas process ar visām 28 dalību valstīm uh, mums ir priekšā, un uh, arī redzēsim, kāda būs komisijas turpmākā rīcība, ar cik ambicioziem un cik kādā laikā viņi varētu nākt ar saviem priekšlikumiem. Jā, vēl Gebrandī kungs runājot par Eiropas Savienības dabas regulējumu efektivitāti un biodaudzveidību. Biodaudzveidība ir viens no svarīgākajiem Latvijas prezidentūras programmas elementiem. Arī Eiropas komisija ir uzsākusi darbu pie dabas likumdošanas pārskata. Šis process būs garāks nekā Latvijas prezidentūras laiks un ministru diskusijas neformālajā vidas padomē aprīļa vidū un ekspertu konferencē Rīgā varētu sniegt būtisku ieguldījumu diskusiju rosināšanā. Eh, cienītā Koņeštas kundze. Padomu vērš lielu uzmanību gaisa kvalitātes uzlabošanai Eiropā, kas ir nopietns piesārņojuma cēlons un priešlaicīgas nāves izraisītais. Es nevaru nepiekrist jums, ka tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem visai Eiropas Savienības un, ja sevišķi, Eiropas Savienības iedzīvotāju nākotnē. Latvijas prezidentūra turpinās darbu pie tīra gaisa programmas Eiropā. Vienlaiks, protams, ir neapšaubām skaidrs, ka dalību valstīm ir jāturpina strādāt jau pie esošās likumdošanas ieviešanas. Jā, un runājot par TTP jautājumu, kas arī tika pieminēts. Eiropas Savienības vidas standarti neapšaubām ir, ja nevis augstākie, tad visu, ja, ja nevis augstākie pasaulē, tad starp visaugstākajiem pasaulē. Un neapšaubām šiem vidas standartiem ir jābūt arī par pamatu mūsu sarunām par TTP pieņemšanu, ieviešanu. Šiem standartiem ir jāiet cauri visām šīm sarunām, un mums šīs mūsu augstās kopējās vērtības ir jāsaglabā. Jā. Eikoda kungs par starptautiskajām sarunām un Eiropas augstajiem mērķiem. Šis gads, kā jau es minēju, ir ļoti nozīmīgs. Un mēs saistam ļoti liels, saistību, eh, saistam liels cerības ar Parīzes konferenci. Šai sakarā, es domāju, ļoti būtisks solis ir bijusi Limas konference, kas ir sniegusi atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem, un kur Eiropa, pateicoties Eiropa padomas oktobra, oktobrī pieņemtajiem nozīmīgiem lēmumiem, sev parādīja kā noteikts klimata pārmaiņu ieviešanas un attīstīšanas līderis. Es esmu ļoti gandarīts par to darbu, ko Limā paveica Itālijas prezidentūra, koordinējot Eiropas Savienības dalību valstu viedoklis. Es esmu gandrīz, ka Eiropas Savienības dalību valsts bija pārstāvēts visaugstākajā līmenī un patiešām bija ļoti konstruktīvs. Mums bija ļoti līdzīgas pozīcijas un uh, grūtā, bet ļoti nopietnā diskusijā, es domāju, mēs panācām daudz no saviem mērķiem. Bet, protams, šis gads būs ļoti kritisks. Mēs uh, esam gatavi pirmajā pusgadā darīt visu iespējamo, lai Ženēvā un Bondā uh, koordinētu Eiropas Savienības pozīciju. Mēs eh, sadarbosimies ar komisiju, gaidām komisijas komunikāciju. Man ir bijusi ļoti liederīgs tikšanās ar nākošās prezidentūras Luksemburgas eh, vides ministri, kas ir patiešām, es domāju, pēc savas pārliecības un gatavības izdarīt visu, lai Parīzē tiktu sasniegts panākums. Un, protams, arī uh, Francija kā prezidējošā valsts ir ļoti nopietni iesaistījusies. Ja mēs runājam par to, kādi būtu tie soļi, kā Eiropa panāk šo 40% samazinājumu, nu, es domāju, ka šeit ir jāiet soli pa solim. Pirmais piedāvājums, kas ir, tas ir uh, pamatā tātad šī te e, e, tir, temis, e, e, emisiju tirdzniecības sistēmas sakārtošana, uzlabošana, Tad mēs jau runājam par atjaunojumiem un citiem resursiem. Jūsu pieminēto Luluf, nu, tas ir jautājums, kas pagaidām uh, vēl pilnā formā nav bijis mums uz galda. Būs, risināsim, koordinēsim padomē. Paldies. Eh, godātais Peričīnī kungs. Jā. Jā, nu neapšaubām ir ļoti svarīgi, lai dalību valsts īstenotu augstos Eiropas Savienības vidas standārts. Vidas standārts visos jomās, jo, kā mēs dzirdējām, ir, ir, ir kā dažām valstīm ir jautājumi vairāk par gaisa kvalitāti, dažiem par atkritumu pārstrādāšanu, bet mums visiem ir nozīmīgi, lai mēs visi kopīgi strādātu par to, lai šie standarti tiktu ieviest jebkurā Eiropas reģionā un jebkurš Eiropas pilsonis justu patiesu labumus no tā. Paldies! Thank you very much, dear Minister, and now we can Liels paldies ministra kungam un sākam ar otro jautājumu ciklu. Aicinu kolēģus pieturēties pie pusotra minūtes atvēlētā laika. Elizabet Gardīni, lūdzu. Liels paldies. Es pateicos ministra kungam, Gerharda kungam par eh, prezentāciju vēlu veiksmi darbā šajā pirmajā Latvijas prezidentūrā. Vēlos atgriezties pie gaisa kvalitātes jautājuma, jo šis jautājums ir ļoti aktuāls arī mūsu līdzpilsoņiem. Kas attiec uz parlamentu, tad uh, mums ir arī šeit uh, termiņu uh, problēma, darba kalendāra uh, problēma. Mēs īsti nezinām, kad uh, būs uh, jaunie priekšlikumi, varbūt jums ir kāda informācija un jautājums pēc būtības noteikti būs valstis, kas arī saņem piesārņojumu no pārobežas. Taču, ja mēs, piemēram, runājam ar ekspertiem, tad viņi saka, ka arī pārobežu šīs valstis arī ka tām arī jāatrisina savas iekšējās problēmas. Var būt, ka arī šī iesādēšana varētu būt iespēja iespēja arī tiešām pārskatīt situācijas, kurš tad tiešām ievēro šo likumdošanu un uh, kuri varbūt izlieks, ka to ievēro. Un tad ar prieku redzu, ka jūs arī vēlaties nodrošināt vides politikas uh, konsekvenci, lai arī mm, tā tikt iekļauts vienotajā uh, tirgū, tātad šis non-road machine arī tik minēts, varbūt jūs arī varētu par to ko minēt. Tālāk Bonafē kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godētais ministra kungs. Es vēlos paust, ka pilnībā varu atbalstīt jūsu minētās prioritātes. Vīda ilgspējība noteikti būs galvenie atslēgvārdi. Jūs runājāt arī par to, kā komisija ir atsaukusi vienu no mums dargākajiem dosjē, kas attiec tieši uz atkritumiem un tātad, kas iekļaujas aprits ekonomikas pakotnē. Nu, es šajās dažās minūtēs nevēlos iedziļināties uh, pavisam sīkšajos jautājumos, mēs jau rītdien uzklausīšanā par to varēsim arī vēl runāt, taču vēlos uzsvērt cik uh, svarīgi tas ir ne tikai runājot uh, no vidas un ilgspējības attīstības viedokļa, bet tas arī tieši skar nodarbinātību ekonomiku kopumā Ja mēs vēlamies iziet no krīzes, mums ir jāizvēlas jaunas tehnoloģijas, jāstrādā pie zaļās ekonomikas un uh, arī jānodrošina zaļāka ekonomiskā izaugsme. Arī Grote uh, ļoti labi atgādināja, ka Strasbūrā netika apstiprināta neviena rezolūcija par komisijas darba programmu. Taču, taču mēs arī saņēmām ļoti daudz pārakstus kas aicināja komisiju neatsaukt šos abus tiesību aktus par gaisa attīrīšanu un atkritumiem. Tātad tas ir signāls, ka Eiropas parlaments tiešām vēlas vairākumā strādāt pie šiem tiesību aktiem. Arī jūs vēlaties to darīt, tad jautājums ir sekojošs. Vai jau ir kādi konkrēti tiesību akti, kas norāda uz uh, to, ka mēs varēsim strādāt kopā pie šiem abiem failiem, jo īpaši runājot par atkritumiem? Paldies, un tagad Diega kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gudatais ministre, kungs, man ir divi jautājumi. Viens, kurš ir saistīts ar par ģēmo direktīvu. Di, e, dalība valstis tad varēs arī izvēlēties, vai tās audzē vai neaudzē ģēmo. augus, tā ir arī pārobežas problēma. Junkera kungs teica, ka tiks uzraudzīta direktīvas īstenošana, jo īpaši atļauju jautājums tiks īpaši kontrolēts. Jo ģēmo var radīt nopietnas problēmas. Jūsuprāt, vai prezidentūrai arī vajadzētu piedalīties šai, šīs direktīvas īstenošanas uzraudzībā? Skatām, kā īpaši pasākuma, pasākuma būtu jāpieņem padomas līmenī. Uh, dalībvalsts, kuras vēlas liekt ģēmo audzēšanu savā teritorijā, kā šīs dalībvalstis varētu sadarboties ar kaimiņu valstīm, kas pieļauj ģēmo audzēšanu. Paldies! Liels paldies! Un tagad Torvalda kungs. Liels paldies priekšsādētāji! Sveicam Eiropas parlamentā ministra kungu. Es mēģināju iepazīties ar jūsu pieredzi lai varētu redzēt, kāds jūs esat cilvēks, un es redzēju, ka jūs cīši sadarbojāties ar Dombrovska kungu. Un tad, nu, patiesībā diezgan vienkārši jums uzdot ļoti tieši jautājumu. Kurš tad būs vadītājs? Jūs vai Dombrovskis notiekošajās sarunās? Jūs kā vides padomes priekšsēdētājs, varbūt jums būtu uh, pēdējais vārds, bet kādu tieši lomu jūs spēlēsiet sarunās? Paldies! Paldies! Ek, kungs, lūdzu. Danke, Herr Minister. Paldies, priekšsēd. Paldies, ministra Gerhārda kungs, par jūsu Latvijas prezidentūras prioritāšu izklāstu bet vienas tēmas man pietrūka jūs izklāstā un gribēju vērst jūs uzmanību uz to. Kopš 2013. gada sākuma Eiropas Savienībā ir aizliegti dzīvnieku izmēģinājumi uh, eh, kosmētiskiem mērķiem, un Eiropas Savienība sekoja daudzu pilsoņu uh, bažām šajā jautājumā ar šo aizliegumu. Tas bija svarīgs labs solis pareizā virzienā. Uh, bet joprojām sabiedrībā ir plaša kritika par dzīvnieku izmēģinājumiem, kas ir pamatot vairāk nekā 800 tūkstoši dzīvnieki ir e, izmantot un nogalināt līdz programmas īstenošanā, un minējumi tā, ka miljoniem vairāk izmēģinājumu dzīvokļi e, mirs e, izmēģinājumos ar ķimiskām vielām pat e, tādos, e, tādu dzīvnieku izmēģinājumu, kur jau ir alternatīvas, tātad bez dzīvnieku ciešanām. E, Šādi izmēģinājumi notiek. To apstiprina arī Eiropas ķīmisko vielu aģentūra. Un to nesen arī apstiprināja Eiropas Savienības ombuds. Tādēļ vēlos jums uzdot trīs izjautājumus. Vai attiecībā uz dzīvnieku izmēģinājumiem jūs spēsiet vēl soļus, lai to skaitu samazinātu? Īpaši, lai aizliegtu dzīvnieku izmēģinājums uh, mājaturības produkti attīstībai kas eh, atbilstu eh, īstenībā pēc analoģijas arī šim aizliegumam, eh, dzīvnieku izmaiņām aizliegumam kosmetiskiem produktiem. Un tad otrkārt, vai Latvijas valdība ko darīs pret uh, read uh, regulas sistemātisku ignorēšanu, proti, ka uh, reach, uh, ka uh, dzīvnieku izmaiņām drīkst tikai būt pēdējā iespēja, ja nav cita iespēja aicinu jūs, Gerhard kungs, Latvijas prezidentūras laikā izdarīt visu puliņas dzīvnieku izmēģinājumu skaitu samazināt, jo tas ir viens no uh, eh, cilvēks lielākiem noziegumiem, kā reiz to ir Mahatma Gandijs sacījis. Paldies. Paldies, aicinu kolēģus ievērot atvēloto runas laiku uz otra minūte. Šlaika kungs. Teiku, Mr. Chairman. Paldies. Turpināšu horvātu valodā. Gudatais ministra kungs. Man ir liels prieks par to, ka savos ievedvārdos jūs arī minējāt to, ka uzstāsiet uz to, ka tiks turpināts darbs pie aprites ekonomikas un pie pavadošajiem tiesību aktiem. Tomēr vēlos pievērst jūsu uzmanību vairākām lietām un uzdot sekojušas jautājumus viens no svarīgākajiem šīs likumdošanas pakotnes elementiem ir tas, ka ļoti daudz poligoni būs jāslēdz, taču, diemžēl, Eiropas komisija nav to atzinusi kā potenciāli elementi, bet tas ir vienkārši, tās ir izmaksas, kas vienkārši ir jāpārnes uz nākamajām paudzēm. Tā uzskata komisija, kas attiec uz termiņiem laiks līdz 2020. gadām. Skaidrs, ka šie termiņi netiks ievēroti, ja darbs turpināsies kā tagad. Ja runājām par šiem atkritumu poligoniem, tad pat Eiropas komisija atklāti pieļauj to, ka šie poligoni ir apdraudējums nākotnē, bet runāsim skaidru valodu. Šis nav tikai jautājums, kas ir saistīts ar vidi, bet tas ir saistīts arī ar citiem uh, sektoriem. Arī poligonos tiek uzturēt, ja uzglabāti izē materiāli, kas varētu tikt izmantoti, piemēram, enerģijas ražošanai. Un tā vietā mēs importējam enerģiju no Krievijas un ASV. Līdz ar to poligonu jautājums nav tikai vīdes jautājums, tas ir arī enerģijas efektivitātes jautājums un par enerģijas Eh, piegāda Eiropas Savienībā. Jautājums, ko esat iecerējis darīt, lai ieviestu nepieciešamās izmaiņas aprītes ekonomikas pakotnē? Mēs apzināmies to, ka vides ministru pārdomē visi teica, ka šī ir tāda pasākuma pakotne, pie kā jāstrādā, taču izskatās, ka Eiropas komisija tomēr vēlas atsākt šo priekšlikumu. Paldies, Agila Frontekungs! Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies ministra kungām par to, kas ir ieradies, lai atbildētu mums jautājumiem. Es vēlētos arī runāt par plastikas jautājumiem, par plastikas maisiņu jautājumiem. Plas un um, esam arī vienojušies par šo, bet tad, tad dalībvalstīm ir jāievieš pasākumi, lai līdz 18. gadam šie plasmas maisiņi vairs netiktu izmantoti. Līdz 19. gadam ir konkrēti mērķi, pēc tam 25. gads ir nepieciešams harmonizēt situāciju Eiropā, ņemot vērā, ka ir ārkārtīgi liels atšķirības, piemēram, kur Itālijā ir ierobežoža plasmas maisiņu izmantošana, citās valstīs tie plaši tiek izmantoti. Tomēr mēs redzam, ka komisija ir arī šaubas. Decembrī Timerman kungs arī teica, ka pārdome parlaments ir arī ierobežojuši uh, elastību dalību valstīm. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams vēl gaidīt, pirms uh, direktīva tiek transponēta nacionālajā likumdošanā ziņā komisārs iespējams arī pēc runāt ar priekšlikumu iespējamu atsauci. Vai esat iecerējuši rīkoties tā, lai komisija neatsauktu šo pakotni, par ko pašlaik notiek sarunas? Durnāna kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, gudētais ministra kungs. Klimata jautājums ļauj atsevišķiem politiskiem spēkiem pamatot globālos politikas uz vairākiem desmitiem gadi, it kā nākotnes realitātei nebūtu nekāda nozīme, runājot tieši par mērķiem vides, piesārņojuma, atkritumu pārsardz biodaudzveidības jomā, šie mērķi netiek eh, definēti ļoti konkrēti, tas tikai radīs izmaksas Eiropiešiem. Uh, un bremzēs viņu nākotnes attīstību. Tātad konkrēti, ko darīsiet, ko piedāvāsiet parlamentam un komitejai, lai varētu īstenot šīs vidas politikas uh, idejas un sasniegtu mērķus. Eiropas nācijas vēlas kļūt neatkarīgas un autonomas, kādas suverenitātes garantijas jūs varat sniegt šīm uh, tautām un kurā jomā? Paldies, te ir Karla Frājas kungs. Jā, ministra. Ministra kungs, esiet sirsnīgi sveikts šeit. Jūs esat 51. Uh, prezidentūras uh, uh, vadītājs un ļoti eh, ceru, ka eh, aktīvi strādāsiet un ka jūs varēsiet interes, eh, jūsu intereses pārstāvēt, diskutēt ar jūsu kolēģiem. Grotas kungam ir taisnība, mēs redzējām, ka mazā dalība valsts ļoti labi strādā. Un sāksim ar manu mīļāko tēmatu, proti ar aprites ekonomiku un atkritumu apsaimniekošanu. Diemžēl Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs nu, tā diezgan akli rīkojas, jo viņš apgalvo, ka tas ir tāds tā kā zaļš dokuments. Um, visdrīzāk, ka viņš nav izlasījis to pavisam precīzi. Neiet runa tik daudz par zaļo ekonomiku, bet tik daudz, daudz vairāk tiek runāts par ekonomiku un ka tas tiks arī saprasts. Es ceru, ka jūs ļoti intensīvi tālāk strādāsiet. Tā ir liela iespēja Eiropai kontinentā Mēs esam Eiropas kontinentā lieli eksportētāji, bet arī daudz izaivielu importējam, un ja mēs mūsu izaivielas tik slikti izmantojam, kā tas ir pat laban, tad tas, nu, varētu kādu dienu radīt uh, problēmas. Es tiešām gribu jūs lūgt raudzīties uz to kā uz nākotnes politiku un ar komisiju, bet arī ar padomu strīdēties Mums nav viss pilnīgi vienādi jādara. Austrijas standartus uh, nevajag uh, pārnest uz Bulgāriju vai um, Rumānija, val, šīs valsts varbūt tik ātri nevarēs piemēroties, bet mums jāvirzās uz priekšu un uh, varam tikai atbalstīt šādu nostāju. Thank you very much. Paldies. Brigidāns kungs. Liels paldies. Paldies. Uh, ministra uh, kungam par uh, runu. Un tiešām priecājos arī par jūsu prioritātēm. Ir bijis spiediens no visām pusēm, lai komisijas darba programmā tiktu iekļaut arī darbībā attiecībā uz gaisa kvalitāti. ka turpināsies darbs. Varbūt jūs varētu sniegt precīzāk informāciju tieši par darbu padomē pie gaisa kvalitātes pakotnes. Kā jūs redzat, kā attīstīsies šīs darbs, jo īpaši ņemot vērā 30. gada griestus, vai īpaši, ko sagaidat arī no mums, no Eiropas parlamenta, kā mēs varam palīdzēt šajā progresā? gaisa pakotnes un aprits ekonomikas pakotni ir izņemta no darba uh, programmas, ir bijis tagad spiediens, lai atkal atgriezošie uh, tiesību akti, īpaši gaisa kvalitāte. Tad arī mūsu rīcība kā pierādījums par mūsu atbalstu, vai ir kas tāds, ko uzskatāt, lai vēl vairāk atbalstītu arī darbu padomē, tad norādiet tiešām tagad mums to, tagad, jo mēs ar prieku tad palīdzēsim. Paldies! Liels paldies! Dankan kungs. Chairman, thank you. Priekšsēdētāji, paldies. Godētais ministra kungs arī paldies par to, kas ir ieradies komitejā. Tie, kuri bija Limā, tad pieredze bija ļoti uh, skumja, lielas cerības, bet ļoti vai rezultāti. Daudzas valstis vienkārši nevar atteikties no oglekļa izmantošanas un kā risināt šo jautājumu, kā nodrošināt to, lai mēs varētu tiešām virzīties ekono, tāds ekonomikas virzien, kur mēs izmantojam pēc iespējas mazāk oglekli. Iespējams, ka oglekļa uztvēršana un uzglabāšana ir jāstiprina. Es saprotu, ka oglekļa cena ir uh, nopietnas šķērslis, bet vai jūsu prezidentūra arī varbūt varētu sniegt savu ieguldījumu, ka oglekļa uztvēršanā, uzglabāšanā, izmantojot, piemēram, kādu finanšu mudinājumus un tam līdzīgi Skotijā, jau mēs, mums ir iekārtas, kuras varam izmantot Jo, ja nebūs progresa šajā jomā, tad mēs nevarēsim padarīt zaļāku mūsu ekonomiku. Mēs neesam vēl gatavi atteikties no oglekļa izmantošanas mūsu ekonomikas attīstībā. Paldies, Jērpiri kundze. Paldies priekšsēdētāji, godētājs ministra kungs. Man ir ļoti liels prieks, ka esat ieradies šodien Nīderlandē. Eiropas Savienībā kopumā viss ir satraukti par dabas stāvokli. Arī fitnes čeks, piemēram, 20. pantu un arī eh, daudz, kas runā par putnu situāciju un tam līdzīgi. 15. gadā būs ziņojums par dabas stāvokli Eiropas Savienībā, un ņemot vērā arī to, ka Nīderlandē dabas regulējuma īstenošana Natura 2000 ietveros bija tāda situācija, kur lauksaimnieki, kas ir strādājuši jau simtiem gadu, viņiem ir jāiz, jāizbeidz savas aktivitātes, ir jābūt saskanībai ar dažādām politikām. Uh, Viena lieta ir ilgspējīga lauksaimniecība, bet ir arī jāņem vērā vīdes politikas īstenošana. Šīs lietas ir jāsamierina, jāpadara saskanīgas. Vai tas būs iespējams, kā nodrošināt, ka ekonomika, lauksaimniecība un vide var savstarpēji sadzīvot? Paldies. Dalli kundze, paldies. Gerhard kungs, tiešām bija ļoti uh, labi redzēt, ka klimats ir Latvijas prezidentūras prioritāte. Nākamo sešu mēnešu laikā es ceru, ka Latvijas prezidentūra varēs arī nosūtīt ļoti spēcīgu signālu. Eiropas Savienībai ir jānosūta spēcīgs signāls šajā jomā. Kas attiec uz mani, tad es uzskaitu, ka 2030. gads uh, klimata enerģijas politikas satvers kopā ar likumdošanas priekšlikumiem ir visteidzamākie jautājumi, kas ir jārisina. Un šajā sakarā es vispirms aicinu komisiju nākt klajā ar atbilstīgiem likumdošanas priekšlikumiem, bet jūs, kā prezidentūra, aicinu turpināt strādāt pie šiem jautājumiem. Jūsu programmā jūs sākāt kā prioritāte Jums ir noteikti arī tas, ka prezidentūra arī vadīs Eiropas Savienības pārstāvniecībā arī klimāta konferencē, kā nodrošināt šo veiksmīgo ceļu uz Parīzes konferences. Prezidentūra arī apgalvo, ka tā arī progresēs darbā pie likumdošanas par MSR, lai varētu stiprināt Eiropas Savienības ETS. Es gribētu zināt, kā jūs nodrošināsiet šo pāreju no. Uh, Tātad šīs uh, stabilās ūglekļa ekonomikas, tāpat laikā nodrošināt Eiropas ekonomikas konkurētspēju. spēju. Paldies, Vitema kungs. Uh, thank you, Chair, and thank you very much, uh, Minister, for being here. Paldies, priekšsēdum, paldies, ministra kungs, ka esat šeit. Man ir par Natūra 2000 programmu jautājums. Šeit es sēžu. Jā, mums ir daudz problēmu ar Natūra 2000 projektu implementāciju. Viens piemērs ir slāpekļu depozītu. Uh, E, kas ir dažādās dalībvalstīs dažādos līmeņos pieņemt. Un tas attiec arī uz uh, e, slāpekļu emisijām. Un vai Latvijas prezidentūra šīs problēmas saskat, kas ir Natūra 2002 uh, e, saistīta un kas bieži rada mūsu uzņēmējiem, kas strādā šo programmu problēmas? Un ko jūs grasties darīt kopā ar citu dalībvalstu kolēģiem, lai gādātu, ka būtu Eh, vienlīdzīga konkurence attiecībā uz Natūra 2000 projektiem. Un šīs problēmas, ņemot vērā uh, sociālas un ekonomiskās problēmas, kā tās radīt uzņēmējiem, kā jūs tas risināsiet. Paldies, Garcija Peres, kundze nākamā. Paldies, priekšsēd. Ministra kungs, jūs pieminējāt uh, sugu daudzveidību un neformālā ministra e, sanāksme notikšot, lai apspriež šo jautājumu. Bet ir konkrēts gadījums, ko gribētu pieminēt. Spānijas jaun, jauns likums atļauj nodegušas platības izmantot, kas bija uh, aizliegts pēdējo 30 gadu laikā, lai nevarētu šādā veidā spekulācijas izvērst. Eiropas Sanībā nav meža politikas, bet bioloģiskās daudzveidības politikas tai, politika tai ir, un tu tā paredz, ka dalību valstīm ir jāparedz attiecībā uz degšanas gadījumiem konkrēti plāni. Attiecībā uz Spānijas šo mežu likumu grozījumu, kā tas attiec uz Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, vai tas nav pretrunā ar to? Vides ministra neformālā tikšanās reizē varētu tikt spērti soļi, lai Spānijas mežus labāk aizsargātu un šādi netiktu veicināt spekulācijas. Paldies! Engstrēma nākamā. Paldies, ministra kungs, par ierašanos. Man būtu svarīgs jautājums no pilsoņu viedokļa. Mums teica, ka jūs arī par pārtiks drošību runāsiet un kā jūs ar klonēšanu pret to attieksties. Šeit e, koplājuma procedūra nav iespējama, Eiropas parlamentam tikai prasa piekrišanu un ir vajadzīgs absolūtais vairākums padomē, vai jūs piekrītiet komisijas pieejai. Tātad bez izsekojamības, bez mārķēšanas, e, be, bez aizliegumiem klonu pēctečiem. Eiropas parlaments prasa aizliegt vai vismaz marķēt uh, klonu pēcteču produktus. Paldies. Un tagad Demes Mātera kungs. Ministra kungs, eh, lūk, šeit es sēžu. Tātad eh, jūs sniedzāt vienu atbildi, un par to es gribēju kaut ko vēl teikt, proti par atkritumiem un uh, Eh, aprits ekonomika. Jūs teicāt, ka jūs grasties tomēr virzīt eh, līdzinējo priešlikumu, un es par to priecājos. Taču te ir problēma. Komisārs Timermans pagājuši nedēļu sniedz skaidrojumu, kas man radīja bažas par to, vai komisijai ir apņēmība šīs ambīcijas uzturēt. Es īsti nesaprotu, ko tad komisija grasās darīt Es ceru, ka tomēr šie pūliņi tiks turpināti. Un jūs, eh, no jums izskanēja tā, ka jūs tā kā arī nedaudz gaidat, kāda būs eh, pārējos spēlētāji ies eh, nostāja, un nu, es ceru, ka būsiet ar mums kopā, jo mēs gribam virzīt tālāk šos projektus un no ECR grupas 4. martā mums būs pasākums, kur mēs raudzīsimies uz labāko praksi. Flandrijā šeit pat uh, uh, aprits ekonomikas jomā, ko no tā varam mācīties. Vēl jums veiksim. Paldies. Nākamais runātājs. Laikam nav zālē. Balasa kungs arī nē. Pocakungs. Jā, paldies priekšsēd. Sveicam jūs, ministru, priecājamies jūs šeit redzēt. Man būs ļoti īsts jautājums, jo laika jau ir atlicis maz. Uh, Pirms endokrīnu disruptoriem, eh, kā jūs strādāsiet ar šo jautājumu? Tas rada problēmas arī videi, bioloģiskai daudzveidībai. Jūs, eh, kā jūs grasties ar šo jautājumu strādāt? Un komisija gaida, jo mēs joprojām gaidam, ir tikai nelieli šķēršļi. Tā, tādēļ man ir vienkārši jautājums, vai jūsu prezidentūra virzīs ar noteiktību šos jautājumus, lai no komisijas saņemtu rezultāts attiecībā uz endokrīnu disruptoriem, kas ir saistīts ar rīču un, un arī citiem uh, dokumentiem. Paldies! Un tagad pēdējais jautājums Kādenbahas kundze, ja jūs vēlties uzdot jautājumu. Paldies! padomes priekšsēža ministra kungs. Priecājos, ka jūs paudāt, ka mājā būs liela konference par uh, dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, un man ir šeit jautājums, kas vēl šodien neizskanēja. Ja pareizi atminos, tad Latvija bija viena no valstīm, kas iestājās par to, ka vismaz pagaidām ir jāaizliedz vai jāierobežo neonikotinoīdu aprite. Un ar 2015. gadu šis pagaidā aizliegums pārstās darboties. Komisija gatavo Uh, analīzi par to, uh, kāda tagad ir situācija un kāda secinājuma no uh, pagaida aizlieguma, kāda būs jūs nostāja šajā jautājumā. Es gaidu, ka jūs iestāsties par šī aizlieguma pagarināšanu, vai eh, lai tas būtu vispārējais eh, aizliegums uz visiem laikiem, un lai neo, neonikotinoīdi vai nu, citi pesticīdi, kas eh, ap, ap putekšņošas kukaiņas apdraud, tiktu aizliegti. Jūsu pozīcija. Paldies, un tagad dosim vārdu ministram Kasparam Gerhardam atbildē. Liels paldies! Uh, patiešām nozīmīga un liela jautājuma sesija. Uh, varbūt tās, lai nekavētu laiku, vairāki parlamenta deputāti pieskārās aprits ekonomikai. Un uh, es patiešām esmu pateicīgs par šiem jautājumiem. Uh, gan Bonafe kundze, gan Florence kungs, uh, gan uh,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 Šeit izskanēja viedoklis, kam es pilnībā piekrītu, ka aprits ekonomika ir uh, viens no nākotnes ekonomikas un vidas attīstības jautājumiem. Bet jau šodienas uh, informācija, šodienas skaidri rāda, ka šīs krīzes laikā visaugošākā bija tieši ar vidi saistītā ekonomika. Tātad viņi jau pierādījusi sev kā vienu no straujāk augošajām ekonomikas nozarēm jau šodien, nemaz nerunājot par nākotni. Es piekrītu Florence kungam, ka katrai dalībvalstī varbūt ir savi apstākļi. Arī Horvātu kolēģis norādīja uz dažām problēmām, kas saistīts gan ar poligonu izmantošanu, gan ar enerģijas jautājumu risināšanu, izmantojot aprits ekonomikas iespējas. Protams, kopējā atkrituma pakotne un aprits ekonomikas pakotne ir cieši saistīts. Eh, mēs eh, varam šeit diskutēt, eh, cik liela nozīme ir un cik ambiciozāks būs komisijas iespējamie priešlikumi. Bet, kā jau es teicu, decembra vidus padomē daudzas valstis izteicās par to, ka ir jāturpina darbs. Un Latvija šajā gadījumā, kā prezidējošā valsts, ir gatava turpināt darbu, kā arī ir gatava, ja arī komisija nāks ar kādu jaunu priekšlikumu, strādāt pie jaunām iniciatīvām. Jā, jā, Gar, Gardīnī kundzes jautājums par gaisa kvalitātes un pārobežu sadarbību Un kā jau pirms tam arī runājot ar čehu kolēģi, mēs diskutējām, katrai valstī ir nozīme gaisa kvalitātes uzlabošanai, arī katram piesārņojuma avotam. Un Latvija, un Latvija katrā ziņā ir iensēta, lai tiktu ievērot esošā likumdošana, un ja būs izvērtāts un būs jauns likumdošanas iniciatīvas, tad mēs arī, protams, esam gatavi skaņot un koordinēt tās padomē. Par, ja runājam par non-road mobilu mašinēriju priešlikumu. Es domāju, ka tas ir eh, saulaicīgs. Protams, ir katrā valstī ir savu situāciju un mēģināsim sakoordinēt kopēju, kopēju visiem pieņemamu risinājumu. Daudzi, daudzi, daudzi kolēģi runāja par, daudz parlamenta deputāti runāja par biodaudzveidību. Gan dažādiem tāds ietekmējošiem faktoriem, tās nozīmību. Spāņu kolēģi aicināja šo jautājumu vēl plašāk izvērst neformālajā sanāksmē, un ko mēs esam tieši plānojuši neformālajā vidas padomē, tieši diskutēt par bio daudzveidību visdažādākiem aspektiem. Un e, mēs esam gatavi arī, ja ir kādas priešlikumi, diskutēt nevis, nu, kā jau es pirmām kārtām teicu, ka mēs gribētu diskutēt par to, kā bio daudzveidība ir savietojama ar, savietojama ar e, atjaunojumu enerģiju, bet arī par to, mēs kā, kāds e, ir stāvoklis kopumā Būs publicēts Eiropas komisijas ziņojums par dabas stāvokli. Tas būs nozīmīgs informācijas avots par reālo situāciju dalību valstīs, par biotopu, putnu direktīvu iznošanu, konkrētu sugu un biotopu stāvokļu izvērtējumu. Un šim ziņojumam būs jākalpo par pamatojumu tālāko pasākumu nepieciešamai bioloģiskās daudzveidības jomā. Tik pacelts jautājums arī par ģenētiski modificēto organismiem. Un šeit es pirmkārt gribētu izteikt pateicību gan Itālijas prezidentūrai, gan parlamentāram, gan īpaši vidas komitejai par to, ka ir izdevies panākt vienošanos. Beidzot ir izdevies vienoties par regulējumu, kas dos papildus iespējas dalību valstīm ietekmēt ģenētiski modificētu organismu apriti Latvijā. Protams, Tas ir tikai viens no šie apspriestie regulējuma grozījumi, ir tikai viens no jautājumiem, kas būtu jāuzlabo. Un tāpēc esmu dziļi gandarīts par komisijas prezidenta Žana Kunde, Kloda Junkera izteikto gatavību tam pievērsties jau tuvākajā laikā, lai pastāvošo likumdošanu vēl vairāk uzlabotu. Jā, noslēgumā arī, ja runājam par, bez noslēgumā, bet noslēgumā bija jautājums par klonēšanu. Un e, šeit gribētu atzīmēt, ka Latvijas prezidentūra ir gatava strādāt, izvērtējot pragmatiskos kompromisu risinājumus, lai nenonāktu 2011. gada izlīguma situācijā. Tāpēc arī aktīvi sekosim Eiropas parlamenta aktivitātēm un esam gatavi konstruktīvai sadarbībai. Jo, jo protams, šis jautājums neapšaubām ir jūtīgs visiem, visām dalību valstīm un arī jebkuram dalību valsts pilsonim. Endokrīnās sagrāvē, sagrāvēja vielas. Piekrītam, šis svarīgs jautājums neapšaubām. Esam gatavi strādāt ja Eiropas komisijas uzsāktais darbs rezultēsies ar likumdošanas iniciatīvām. Bija jautājums, vai mēs sadarbosimies ar eh, no Torvalda kunga jautājums, vai mēs sadarbosimies ar Dombrovsku kungu, ņemot vērā, ka man bija iespēja strādāt kopā ar viņu valdībā tanīs laikos, kad eh, Latvijā um, tika veikta virkne pasākumu, lai pārvarētu krīzi. Uh, protams, vidas jautājumi ir visaptaroši visaptverošs, ko es tieši gribētu pasvītrot. Mēs nevaram nodalīt vidi no visas pārējās Eiropas izaugsmas politikas, tā skaitā arī no sociālās politikas un citām politikām. Un, protams, mēs sadarbosimies ar visiem tiem komisāriem, viceprezidentiem, kuri, kuru darbība saistīta ar jautājumiem, kas skar vidi. Tā. Jā, bija arī vēl virkne jautājumi par iesāktajām iniciatīvām eh, no Dankena kunga par to, kā tu un citiem deputātiem, kā turpināt Limā iesākto, kāda varbūt būtu papildus risinājuma. Nu, kā jau es minēju, Eiropas eh, padomas oktobra lēmums ir vēsturisks. 40% samazinājums Tas ir ļoti būtisks solis, kas ir ļāvis Eiropai atgriezties kā līderim pasaules, pasaules kopējā diskusijā par klimatu izmaiņām, par tām rīcībām, kas būtu jādara. Un šeit ir nācis jau virkni priešlikumu. Pirmais ir par šo te oglekļa emisiju pārbīdi, ir virkni arī citu priešlikumu, vai Ja parādīsies, protams, priešlikumi, piemēram, tādi, kā tika minēti par oglekļu noglabāšanu, tad, protams, mēs esam gatavi padomē pie tā strādāt un uh, strādāt ar dalību valstīm, lai rastu kopēju risinājumu. Protams, eh, starptautiskā sadarbība būs ļoti svarīga, lai Parīzē sasniegtu rezultātu. Es esmu patiešām gandrīz, ka ļoti liela un nozīmīga delegācija tieši no Eiropa parlamenta bija Limā, pauda savu viedokli visdažādākajos līmeņos, un es domāju, ka tas arī lielā mērā arī noteica, ka Limas rezultāts bija labāks nekā varbūt dažbrīd likās, eh, vērojot tā procesa eh, norisi tur uz vietas. Jā, īsumā paldies. Varbūt tās kāds eh, jautājums ir palicis līdz galam neatbildēts, bet, eh, kā jau es teicu, mēs esam gatavi sadarboties ar parlamentu jebkurā formā. Mēs esam gatavi tos, kas ir ieinteresēti, uzaicināt uz Latviju. Mēs esam gatavi aicināt uz mūsu pasākumiem, mūsu konferencēm. Un, protams, mēs esam gatavi arī tikties šeit un uh, detalizētāk informēt par saviem darbiem un saviem piedāvājumiem. Paldies! I thanks. Es pateicos ministra kungam par jūsu atbildēm. Paldies arī par šodien sniegto mums iespēju uzklausīt un iepazīties ar Latvijas prezidentūras prioritātēm mūsu atbildības jomā, vīdes jomā un arī uh, Paldies par to, ka atbildējāt uz kolēģu jautājumiem, un tagad uz minūti pārtrauksim darbu, lai sniegtu iespēju ministra kungam atstāt mūsu zāli, un tad turpināsim darbu. Dear colleagues, Dārgie kolēģi, um, mēs esam nedaudz iekavējuši, tādēļ mums tūliņ pat jāķerās pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas būtu. Tiem, kas vēlas pamest dālu, lūdzu to izdarīt īsā laikā, lai mēs varētu turpināt darbu. Nākamais darba kārtības punkts, tas ir sastais. Mūsu atzinums par TTIP pašiniciatīvas ziņojumu, ko gatavo Inta komiteja. Un tūlīt pat došu vārdu mūsu referentam Bartam Stāsam, uh, lai prezentētu savu atzinumu projektu. Paldies, kolēģi! Tūlīt pat teikšu, kas ir diskusijas uh, priekšmets. Tātad brīvās tirdzniecības līgums starp Eiropas Savienību un ASV. Un te nav runa tikai par tirdzniecību kā tādu, bet uh, Runa jau ir par mūsu vislielāko tirdzniecības partneri, un runa ir ne tikai par tirgus piekļuvi mūsu precēm un pakalpojumiem, bet arī par likumiem, likumdošanu kā tādu. Un to jau, tas nav tikai mans viedoklis, to ir sacījusi arī Cecilija Malmstrēm, tirdzniecības komisāra 11. decembrī 2014. gadā vienā uzrunā runā. Komisārs sacīja pati, ka viņi, mēs nedrīkstam piekāpties attiecībā uz veselību, e, pārtiks drošību un vidi. Tie ir tieši tie jautājumi, kuros Eiropas Savienībā un ASV ir ļoti atšķirīgs regulējums. Tātad šajos jautājumos mēs nevaram vienoties ar ASV. Konkrēti, mēs nevaram vienoties ar ASV par ģenētiski modificētiem organismiem vai uh, Eh, augšanas, veicināšanas eh, hormoniem eh, dzīvokļu audzēšanā. Diskusijas turpinās par šiem jautājumiem. Komisāri ir gatavi runāt par tām jomām, kur mums ir vienlīdzīgi vai līdzīgas aizsardzības līmenis, piemēram, attiecībā uz zālēm, pārtikas produktiem un medicīnas aprīkojumu, medicīnas iekārtām. Šeit būs ar savs vārds sakāms mūsu komitejai, un mēs tagad gatavojam atzinumu interkomitejai, un mums atzinumā skaidri jāpasaka, ko mēs esam gatavi atļaut, ko neesam gatavi. Es ceru, ka mēs balsojam ar plašu vairākumu spēsim paust savu viedokļu. Vakar bija pirmā sanāksme man ar visu politisko grupu ēnu referentiem. Lielākā daļa politisko grupu pārstāv vēl šo rīt varēja eh, otru viedokļu apmaiņu veikt par šo jautājumu. Eh, šie jautājumi vēl ir procesā. Un līdz ar to eh, šis ir atzinums par pašreizējo procesā sasniegto. Un atzinuma garums arī ir ierobežots. Patiesībā pašreizējais mm, atzīmuma projekts ir divreiz garāks, kā tam vajadzēja būt, bet eh, mums bija jāsteidzās, decembrī Strasburā man tikai iecēla par referentu, un darbam ir jānotiek ļoti straujā tempā. Kopš viņams ir sastādīts, ir daudz, kas noticis, notikumi virzījušies. 2014. gada 23. decembrī komisija uh, nāca klājā ar tekstu par uh, sadarbību ar ASV eh, likumdošanā. Un šajā dokumentā ir skaidri izklāstīts, kā komisijas tādās priekšā so šo sadarbību ar ASV. Aicinu jūs visu šo tekstu aplūkot ļoti rūpīgi. Jo tas var būt ar tālajošām sekām mūsu darbam e, veselības pārtiks drošības vidas aizsardzības jomā. Arī ANO kodeks alimentāris būs svarīgs faktors jaunu likumu pieņemšanā. Tiek norādīts, ka Eiropas parlaments ir svarīgs likumdevējs visos likumdošanas fāzēs. Es centīšos arī norādīt, kādi riski šeit pastāv. Pilsoņu pilnvarotais eh, ombuds ir norādījis 11. septembrī par caurskatāmību. Un šeit ir eh, vairāki eh, Tirzniecības ģenerāla direktorāts tagad publicēti, izpildot šo ombuda ieteikumu, eh, ka ir vajadzīga lielāka caurskatāmība. Komisijas ēkās, arī parlamenta ēkās var ielūkoties šajos dokumentos, ne visos, bet eh, progress ir panākts treškārt komisija, arī reaģējusi uz publiskajām konsultācijām. Pagājušajā nedēļa otrdien bija publiskas konsultācijas par ISDS, tātad šo arbitrāžas procedūru, un daudzas valsts un nevalstiskās organizācijas ir uh, ļoti satraukšās par šī mehānisma iekļaušanu TTIP līgumā. ISDS mehānisms ļoti bieži tiek izmantots no investoru puses, no lielu uzņēmumu puses, lai veselības pārtiks drošības un vīdes eh, normas eh, apgāstu. Mans ziņojums, darbie kolēģi, ir pirmais uzmetums, un es ceru, ka mums kopīgiem spēkiem izdosies šo uzmetumu vēl pilnveidot, lai tas būtu tā labi nopaļots. Un patiesībā manām atzinumam divas daļas. Pirmkārt, tieši mūsu vidas komitejas e, priešlikumu un otrkārt horizontāls dabas piebildes. Tādās jomās kā e, e vide, pārtiks drošība un e, tas e, e, ir pirmajā daļā, tad, tad pirmā, no pirmā līdz piektam punktam es saucu lietas skaidru vārdā, kritiski attiecos pret tiem, kas apgalvo, ka TTIPs mūsu likumus neatšķaidīšot. Es zinu, ka daudz likumu, pie daudziem likumiem vēl tiek strādāts. Es norādu kaut vai uz rīč direktīvu un at, par to vēl teikšu kaut ko konkrētu. ASV tirdzniecības ko, komisāra ziņojumā 2014. gadā bija runa par tehniskiem tirdzniecības ierobežojumiem. Tajā ziņā varējām lasīt, ka ASV jau sūdzās par rīč, e, kad tas rada e, nepieņemams ierobežojums tiesniecībai un diskriminācija. Tātad e, nesot sabiedrības veselība aizsargāta ASV, negrasoties savu likumdošanu piemērot, un kas attiec uz starptautisko likumdošanu, patiesībā ASV nepil, nav parakstījusi svarīgas starptautiskos nolīgumus. Tā neīsteno no vides prasības attiecībā uz ķīmiskām vielām, un es tiešām neredzu pamatojumu sadarbībai ar ASV šajā jomā. Rīč ir viens no šiem aspektiem, kas mums rada bažas, bet ir arī citi līdzīgi, piemēram, kāpiesimies ar zinām dzīvnieku, klonētu dzīvnieku gaļas izstrādājumiem, to visu arī ietekmē tīti potenciāli. Un ir arī konkrēti ierosinājumi attiecībā uz klimatu politiku, vidas politiku. Pagājušajā sasaukumā mēs jau izjūtām lielu spiedienu attiecībā, piemēram, ar chloru apstrādātiem vistiņām vai piena produktiem. Pirmo reizi piedzīvoju kaut ko tādu, ka e, Sanko un tirdzniecības ģenerāla direktorāta pārstāvi izdarīja spiedienu mūsu diskusijās, mēģinot ietekmēt tās. Pēdējo mēnešu gaitā esam arī piedzīvojuši šo spiedienu no ārpuses, lai attiecībā uz tītības sarunām tiktu runāts arī par uh, degvielas kvalitātes direktīvu, un par to visu arī es gribētu atzinumā, ko sacīt. Sadarbība likumdošanas un likumu um, pielīdzināšanas jomā, tas ir uh, arī punkts, uz ko mums jāvērš uzmanība 23. decembra paziņojumā par to tika arī kas teica, un tad, tad ir runa arī, un es arī norādu uz ķīmiskām vielām, pesticīdiem un citām jomām, kuras nedrīkstētu TTIP līgumā tikt iekļautas, piemēram, arī pārtikas drošības, ģenētiski modificēto organismu jautājumu un fosīlo degvielu, fosilās degvielas jautājumu, kas saistīta ar mūsu enerģētikas un klimata politikas mērķiem. Tad vēl divi punkti mūsu manā atzīm projektā attiecībā uz eh, ASDS, tātad šiem arbitrāžu tiesas izslēgšanām, un otrkārt par caurskatāmību. Pēdējais punkts vēl būtu jāpielāgo obligāti, jo ir panākts progress pēdējā nedēļa, pēdējās nedēļas gaitā. Es pats piedāvāšu šī punkta grozījumu. Ombuds, ombuda, ombuda ierosinājums tiešām ir ticis saklausīts, par to varam priecāties. Un ēnu referentu komentāros rūpīgi ieklausīšos, kā arī pārējo kolēģu, var jums garantēt, ka sastrādāšos, sadarbošos ļoti konstruktīvi ar visiem, lai mēs varētu kopīgi spēcīgu atzinumu Inte komiteju sagatavot. Paldies! Tagad pirmā komentāra tūra ar ēnu referentiem. Pirmais būs Dorfmana kungs. Paldies, priekšsēdi. Kā jau referenta kungs nu pat norādīja. Mums jau vakar bija sanāksme, ēnu referenta sanāksme ar referentu. Šo atzinuma projektu skatījām, un tas ir bijis mūsu rīcībā jau labu laiku. Kā jau referents teica, mūsu manevra telpa ir diezgan ierobežota. Tādēļ atzinumā būtu jāvērš uzmanību uz tiem jautājumiem, kas ir vissvarīgākie no mūsu komitejas viedokļa. Ir 11 atzinumu no 11 komitejām, tādēļ diez vai būtu prātīgi, ja mēs eh, runātu par horizontāliem jautājumiem, kā piemēram AFDS vai caurskatāmību, izma aizpildīt mūsu atzinumu tēlu par šādiem jautājumiem diez vai būtu prātīgi. Ar to, to vajadzētu drīzāk atstāt vadošās komitejas ziņā, aprobežojoties ar mūsu komitejas kompetenci jautājumiem. Un tādu arī nav mazums, jo runājot par TTIP, sabiedrībā tiek diskutēti daudz jautājumu, par, kas attiec tieši uz mūsu komitejas darbu, piemēram, pārtiks drošības jautājumu. Man politiskā grupa daudz konstruktīvāk raugās uz šiem jautājumiem nekā stāsta kunga uh, atzījuma projektā. Mm. Es domāju, ka pārtiks drošības jomā noteikti ir tādu punktu, kur nav īsti jēgas runāt ar ASV, jo mēs jau tagad zinām, ka mēs nevaram tuvināt savu likumdošanu ar ASV, piemēram, pārtiks drošība e, Eiropā e, tiek uzskatīta par jomu, kurā mēs nedrīkstam pakāpties atpakaļ, drīzāk mums būtu jāspēr vēl soļi uz priekšu. Un tādēļ diez vai manā skatījumā būtu jēgas, ja mēs runātu ar ASV par jautājumiem kā ģenētiski modificētiem organismiem, te mums Eiropā vienkārši citu uzskatu un mums ir konsolidēta likumdošana Eiropas Savienībā, gan kas attiec uz šādu organismu audzēšanu, gan importu, un to mēs negrasmies apšaubīt. Bet ir daudzas citas jomas, kurās referents manā skatījumā ir paudz viedokli, ka šeit vispār nav ko runāt, bet es domāju, ka te ir vērts runāt. Pieminēšu kaut vai pesticīdus. Mēs zinām, ka ASV eh, ar nulles tolerants politiku pesticīdu jomā ir e, izveidojusi tirdzniecības barjeras Eiropas izstrādājumiem. Mēs uz ASV eksportējam ļoti veiksmīgi, arvien veiksmīgāk pārtikas produkts, kas ir augstas kvalitātes, un tieši šī nulles tolerants politika pesticīdu jomā noved pie tā, ka e, mūsu eksportiem tiek radītas barjeras. Tādēļ es domāju, ka pārtiks un e, kopumā vidas jomā mums būtu konstruktīvāk un pašapzinīgāk e, šajās sarunās jāiesaistās un ne tikai vienmēr jāsaka, ko mēs negribam, bet arī prasīt, ko mēs, Eiropieši, gribam. Ja mēs vedam sarunas, tad mums būtu jāzina arī, ko mēs gribam. Dažreiz man rodas iespējas šeit parlamentā, mēs visu laiku runājam tikai par to, ko mēs negribam. Uh, par ko negribam runāt. Beidzot būtu reiz jāsāk runāt par to, ko mēs gribam no ASV. Piemēram, pārtikas marķēšanas jomā, eh, izcelsmes norādes. Mums ir ļoti konkrētas prasības, kas attiec uz mūsu pieeja ASV tirgumu un mūsu produktu aizsardzību ASV tirgū. Es domāju, ka mums šeit būtu jārīkojas daudz aktīvāk. Um, tālāk par saturisko nerunāšu, jo manā politiskā grupā šos jautājumus vēl neesam apsprieduši. E, tās e, šāda frakcijas viedokļu saskaņošana vēl gaidām, bet es domāju, ka mēs ar referentu varēsim veiksmīgi sadarboties, kā arī ar pārņiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Tad sociālistu vārdā. Pāvils Pots, lūdzu. Pane predsedo. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentam par šo ziņojumu projektu, bet ja esam tikai procesa sākumā, es uzskatu, ka mēs jau ļoti labi zinām no paša sākuma, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies saglabāt Eiropas standārtus pārtikas nekaitīguma un, un sabiedrības veselības jomā. Komisija norāda uz. Komisija tātad ir līguma uzraugs, un mēs Eiropas parlaments esam arī likumdošanas uzraugs. Līdz ar to mums jau no paša sākuma ļoti skaidri jāformulē tas, ko mēs vēlamies. Man ir žēl, ka mēs runāsim tikai vienīgi par atzinumu. Es domāju, ka ir jārunā arī par uh, pašiniciatīvas ziņojumu, kā tas notiek arī lauksainiecības komitejā, kura diskutēs par pašu ziņojumu. Jo, nu, atzinums nenoseks visas jomas. Šeit jau ir runa par ļoti daudz un dažādiem jautājumiem, kas ir jāapspriež arī mūsu komitejā. Lielākā daļa bāžu, ko pauž sabiedrība, tieši attiecas uz pārtikas nekaitīgumu un uh, vesel, sabiedrības veselību. Es nevēlos tagad uh, nākt klajā ar uh, pārspīlētām vai pārāk negatīvām pieejām, taču uzskaitu, ka mana politiskā grupa mani atbalstīs arī manos komentāros. Mēs vēlamies būt konstruktīvi un atvērti sadarbībā Taču sociālistu grupa uzskata, ka mēs vispār nevaram diskutēt par Eiropas standartiem. Sarunas būs ļoti sarežģītas. Ņemot vērā arī laika ierobežojums, mums ir jākoncentrējas galvenokārt uz sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīgumu jautājumiem. Referents runāja par rīču likumdošanu. Es atsaukšos uz vēl vienu dokumentu. Es esmu saņēmis šo dokumentu, kur ir uh, sagatavojis ASV kongress. Es arī uh, sagaidu iespēju tikties ar kongresa pārstāvjiem, bet es domāju, ka tur būs grūtības. Jo tas, ko ASV kongress uzskaita par netarifu barjerām, tajās ir mūsu standārti, piemēram, aizliegums importēt lielo pagaļu, kas ir ražota izmantojot augšanas hormonus. ASV kongress uzskata, ka tā ir netarifu barjera, un tas pats attiec arī uz cūgaļu. Tas pats attiecas arī uz ķiršu importu. Uh, kas tika piesārņoti, saindēti. Šeit ir ļoti daudz dažādi segmenti. Te mēs runājām par ļoti plašu darbības lauku. Eiropā mēs vēlamies zināt, vai, piemēram, no ASV importētais piens nesatur uh, pārāk daudz samātisku līdzekļu. Izskatās, ka šie vispārīgie jautājumi, kā SDS, caurspīdīgums ir ļoti svarīgi. Taču mums būtu jākoncentrējas tieši uz sabiedrības veselību un pārtiks nekaitīgumu. Tādējādi ar nepacietību arī gaidu sadarbību ar mm, referentiem, ar ēnu referentiem. Vakardienas sanāksme arī norādīja uz to, ka ir iespēja diskutēt, ir iespēja panākt vienošanos, lai mēs varētu aizsargāt Eiropas pilsoņu intereses. Paldies! Liels paldies! EKR vadā Gerlings kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Kad es pirmo reizi iepazinos ar šo atzinumu, nu, mani tas nedaudz pārsteidza tonis, kāds ir šajā atzinumā. Jāteic, ka tas ir diezgan tieši Taču jautājums, par ko te tieši mēs šeit runājam? Tas ir tāds antikorporatīvs uh, noskaņojums, antiamerikānisks, tas rada bāžas un dažkārt arī uh, bailes, un es domāju, ka tas ir lieki. Runājot par dažiem tītip jautājumiem, es varu pieņemt to, ka jā, varbūt tas ir tāds uh, referenta pamatots. Uh, Uh, uzskats un nostāja, bet nedomāju, ka tas ir komitejas uzskats un pozīcija. Es nedomāju, tas atspoguļo mūsu vie, viedokli un attieksmi pret TTIP. Es tagad neskatīšu katru punktu atsevišķi, bet es noteikti iesniegšu daudz grozījums. Ir dažas lietas, kuras vēlos minēt. Šeit piekrīt Dortmund kungam. Šeit ir ļoti negatīva pieeja koncentrējamies uz to, ka tiek pārskatītas regulatīvie nosacījumi, taču nekas netiek minēts par jomām, kur patiesībā mēs Eiropā varētu kaut ko iegūt. Kā jūs to ļoti labi zināt, jo arī bieži to minat, es esmu referenti darbā pie gaisa kvalitātes. Es atklāju, ka amerikāņu standarti, jo īpaši transporta līdzekļu emisiju jomā ir krietni augstāki un arī testing uh, standārti ASV ir daudz labāki un viņiem nav tāds gaisa kvalitātes problēmas kā mums. Ir tiešām jomas, kur patiesībā mūsu regulatīvais process un uh, normatīvi nemaz nav tik uh, perfekti, bet nu, mēs esam aroganti un uzskatām, ka esam labāk par citiem, bet es domāju, ka šit varam mācīties viens no otra. Nekur arī netiek nekas minēts par uh, zaļu vidē draudzīgu uh, ekonomiku un darba vietu radīšanu pateicoties šim līgumam. Es domāju, ka tītības var palīdzēt atrisināt tirsniecības problēmas un neatrisinātos jautājumus, strīdus. Es domāju, ka šī ir ļoti laba vieta, fórums, kur abi partneri var rast pragmatiskus risinājumus, nevienmēr tikai uh, īstenojot un uh, kultivējot bailes ka tās kungs uh, runā par uh, šīm statotiskajām likuma pārkāpumiem, runāja par diskusijām. Man, nuprāt, tas ir absolūti nepieņemami. Es gribētu, lai komiteja nekadā gadījumā nemin šādu viedokli. Tālāk rīč. It kā rīč tiktu apdraudēts uh, pēc šī līguma pieņemšanas. Es domāju, ka nav nekāda iemesla to uzskatīt. Noteikti būs regulatīvā sadarbības iestāde, bet šai iestādē nebūs iespēja uzspies kādas izmaiņas, nebūs iespēja arī atteikties no rīču un tagad uh, uzspies ASV sistēmu. Tas tā nav, tas ir absolūti kļūdaini to tā pasniegt. Jūs vēlties uh, vienkārši ignorēt šo komiteju, ne tikai parlamentā, jo, ja šāds atzinums nonāks izniecības komitejām, vienkārši to ignorēs. Ja jūs gribat mūs izslēgt no TTIP sarunām, tad jūs neko labāku nevarētu darīt, kā vienkārši parakstīties zem, zem šī atzinuma, bet es gribu piedalīties šajā sarunās. Es vēlos, lai izskanētu skaidri punkti, jautājumi par pārtikas standartiem un tam līdzīgi, bet ja mēs iesim tālāk ar šo tekstu, tad vienkārši mēs Savā priekšā aizsitīsim durvis. Vašingtonā neviens mūs nopietni neuztvers. Bet mums ir jādara pretējais. Eiropā esam pieraduši runāt par jautājumiem absolūti, ja mēs vienomies par ēgolu, par satvaru. Tad mēs uzskatām, ka visi darīsim to pašu, bet absolūti kļūdaini uzskatīt, ka tirdzniecības līgums ir tas pats. Nē, līguma, šim līgumam ir pilnīgi cits mērķis. Mēs šeit vēlamies sadarboties, rast veidu, kā veikt uzņēmēju darbību, paturot savus standārtus, savas uh, arī uzņēmēju darbības tradīcijas kultūru. Kā jau es teicu, es atgriezīšos pie, sav, pie to, ko teicu sākumā, kad pirmo reizi izlasīju šo tekstu, es biju ļoti vīlusies, tik vien, tik ļoti um, vienkāršot skatījums uz šo līgumu un mūsu partneriem. Es domāju, ka mēs varam darīt labāk, un es ļoti daudz grozījumus iesniegšu, lai grozītu atzinumu. Un tagad Justin Margin, Alda grupa vārdā. Paldies! Es uh, arī vēlējos pateikties stāskungam, teksta autoram. Pat ja man jāteic, ka es varbūt sagaidīju tādu pozitīvāku pieeju un vairāk iniciatīvas šajā atzinumā. Situācija ir mainīsies kopš pirmās, teiksim, versijas, jo īpaši, kas attiecas uz atvērtību caurspīdīgumu, komisija pieņēmusi lēmumu un tagad dokumenti ir uh, pieejami, izņemot konsolidētos tekstus, un es varu to tikai atbalstīt, atvērtību caurskatāmību, taču mēs nevaram pieprasīt, lai mums tik nodrošinās piekļuvu pilnīgi visiem dokumentiem, kas ir saistīti ar šīm sarunām jo īpaši, ja otra puse varbūt nevēlas mums sniegt visu informāciju, šī atmosfēra ir tāda īpaša, dokumenti nav pieejami visiem, nu labi, tas tā ir, bet, nu, es pateiktu uz atbildīgiem mm, komisāriem, lai nodrošinātu lielāku caurspīdīgumu. Tagad sarunas tomēr ir caurspīdīgas, daudz atvērtākas nekā tās bijušas līdz šim. Un tagad uh, piektais punkts, kur tiek teikts, ka ir vairākas jomas, par kurām netiks vestas sarunas. Parlaments lēma uzsākt diskusijas, un tad tika teikts, ka kultūras rakstura jautājumi netiks skatīti. Sarunu mandāts jau ir noteikts. Mēs te vairs nevaram lemt, par ko tiks runāts vai nē. Gluži pretēji, varbūt, ka šeit drīzāk vajadzētu nāklājā tādu iniciatīvas gāru, norādīt uz mūsu mērķiem, uz elementiem, kas mūs satrauc. jāmin uh, jautājums par pārtikas nekaitīgumu, par vidi, par pesticīdiem, par uh, ķīmiskajām vielām. Šie satraucošie jautājumi, un varbūt tad vajadzētu uzskaisīt, uzskaitīt mūsu mērķus, nevis teikt, nē, tas, tas, tas, par to mēs nerunāsim. Es domāju, ka šo tēmu vidū ir arī tādas tēmas, kur mēs noteikti varēsim vienoties. Es nedomāju, ka ir tādi jautājumi, kur mēs nevarētu panākt vienprātību. Uh, Bet nu, tas ir sarunvedēju uh, uzdevums. Mēs, protams, ir sekosim notikuma attīstībai. Manuprāt, ļoti labi ir tas, ka Eiroparlamenta deputāti iepazīstas ar ASV kongresa viedokli. Uh, mums jau bija pieredze ar aktu, un tur mēs uh, gan tikām turēti absolūtā slepenībā par ASV nostāju, un arī mana grupa Vašingtonā tikās ar kongresa pārstāvjiem, un tur mēs redzējām tikai, ka viņi vispār nebija iecerējuši pieņemt šo akta nolīgumu, un tad mēs sākām sarunas, nonācām pie, jums zināmā rezultāta, teiks, ir noraidīts, un tad, nu, uh, ir jādomā tiešām divkārt. Parlamentā mums ir jātiek informētiem par to, kas notiek Atlantijas okeāna otrajā pusē, lai nenonāktu atkal līdzīgā situācijā, kur parlaments vienkārši nevar pieņemt tekstu. Mums ļoti cieši jāseko um, notikuma attīstībai, jānosaka konkrēti mērķi, jākoncentrējas uz jautājumiem, kas interesē mūsu komiteju. Paldies! Lielas paldies! Florence, kundze Guevada. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka šodien mēs piedalāmies ļoti interesantās un svarīgās diskusijās, kā goe mēs piekrītam uh, un atbalstām atzinuma, atzinumu Tur ir daudz uh, svarīgi elementi, kas rada bažas saistībā ar TTIP. Uzskatām, ka šī komiteja varētu spēlēt ļoti svarīgu lomu šajās sarunās. Jo mūsu satrau, satraucošie elementi, šie punkti, mēs jau to paudām arī kā guē, tas neiziet vienkārši no kaut kādām racionālām bailēm, kā to daži minēja, nē, tas izriet no. Uh, mandāta slepenības, un tas neizriet arī no es klauzulas. Mūsuprāt, šī klauzula ir ļoti kaitnieciska. Tas neļauj dalību valstīm un pilsoņiem pieņemt lēmumus. ir saistīti tieši ar jautājumiem, par ko diskutējam šajā komitejā. Tātad pārtikas nekaitīgums, kā arī sabiedrības veselība. Šodien mēs vēlamies aizstāvēt ne tikai esošos Eiropas standārtus, mēs arī vēlamies saprast, kāda būs reālā politiķu dalībvalstu parlamentu kapacitāte, pilsoņu kapacitāte noteikt vides standārtus, lai aizsargātu mūsu uh, sabiedrības veselību. Kā guvē e mēs koncentrēsimies uz atsevišķiem jautājumiem, mēģinot uzlabot tekstu, kas mūsuprāt jau mūs pārliecina, bet uzskatām, ka šo tekstu noteikti varam vēl uzlabot dažos aspektos. Pirmais aspekts noteikti attiecas uz iespēju arī daudz aktīvāk iejaukties, lai mm, novērstu tādu situāciju, ka ši, šajos, šajās sarunās atkal varētu sākt runāt par jautājumiem, kas ir ļoti aktuāli ASV, klonēšanas jautājumu, ģēmo un pesticīdu jautājumu un citi. Nesam apmierināti ar komisijas sniegtajām garantijām šajā sakarā. Mēs vēlētos vēl skaidrākas garantijas par šo lai tas tiktu iekļauts līgumā. Otra prioritāte ir fitosanitārie un sanitārie pasākumi, to piemērošana. Farm to Fork ir Eiropas Savienības piemērotais princips, izsekojamība. Amerikāņi pārbauda tikai gala produkta drošību, nekaitīgumu. Mums ir nepieciešami papildus pierādījumu par šo drošību. Un arī sarunu mandātos netiek precizēts, kādā veidā šī problēma tiks risināta. Trešais jautājums, protams, attiecas uz atsaušanas principu. Mēs nevēlētos, lai būtu kāds problēmas attiecībā uz eksantiks postkontrolēm, kā to paredz Māsrīts līgums. Tad vēl viens jautājums par, nepie, par to, ka rezolūcijā arī tiek runāts par uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar vīdes riskiem, enerģijas jomā, kurināmā jomā, freaking, arī par uh, Amerikas uh, bi, amerikāņu biomasu, kas netiek, kas neievēro ilgspējības kritērijas attiecībā uz emisijām un tam līdzīgi. Un pēdējais jautājums. Rīč Jāatgādina vēlreiz, ka TTIP nevar izmantot, lai mazinātu, vainātu Eiropas noteikumus. Uzskatām, kā arī te komitejai būs nopietni jāstrādā. Pēdējā lieta, kas man būtu sakāms, tad arī mūsu grupa Izrūku rokā ar pilsonisko sabiedrību ir jāsniedz informācija pilsoņiem par to, par ko tad mēs šeit diskutējam, ka tikai tādā veidā palīdz, tas palīdzēs mums, parlamentāriešiem, veikt labāku darbu. Paldies! Frontegums no FDD. Paldies priekšsēdētājiem! Vakardien! un referents sanāksmē mēs jau arī paudām savu labvēlīgo attieksmi eh, pret šo atzinumu un referenta nostāju. Jūs zināt, ka mums ir tāda kritiska pozīcija, un es domāju, ka tas labi arī atspoguļo satraukumu, ņemot vērā uh, to, kā sarunas par šo līgumu rīt uz priekšu. Esam pārliecināti par to, ka TTIP ir jābūt iespējai Eiropas Savienībai, lai veicinātu izaugsmu nodarbinātību. Nekādā gadījumā šis līgums nevar arī vainot pārtikas nekaitīgumu un pārtikas drošību un vīdes uh, eh, noteikumus. Par šo uzmanības principu, kas ir absolūti eh, svarīga vadlīnija Eiropas eh, likumdošanā, lai nodrošinātu pārtiks nekaitīgumu, jāievēro arī veselības vīdes prasības, lai varētu nodrošināt pārtikas produktu atbilstību. Mūsu noteikumiem delikātais sektors, ko varētu grozīt ar šo līgumu, ir tieši pārtikas joma, liekt importēt eh, ar. Uh, antibiotika palīdzību, dažādu hormonu palīdzību, ražotu lielopu gaļu un tam līdzīgi. Jāņem vērā arī pārtikas produktu teritorialitāte, paredzēt izcelsmes certifikātus, un tā, kas apliecina pārtikas produktu nekaitīgumu. Jāliedz arī klonētu dzīvnieku gaļu, gaļas importēšanu. Eiropas pārtikas uzņēmumi ir pazīstami ar augstajiem standartiem. Mēs negribētu, lai ASV samazinātu mūsu standartus, kas nāk par ļaunu patērētājiem. Un nevar arī pieļaut to, ka tīti pārceļ minimālo standārtu kontrols, kas attiec uz pārtiks produktiem un ķīmiskām vielām. Uh, Tas nāks par labu farmācijas uzņēmumiem, bet par sliktu patērētājiem. Arī kodoli jautājums ir uh, ļoti riskants, tāpat kā slānekļa jautājums ir riskants, tas var uh, nākt par labu tikai daudznacionālajiem uzņēmumiem. Ļoti fundamentāli Eiropas Savienība saglabātu pēc iespējas augstāks standārtus lai līgums uh, nesamazinātu šais aizsardzības standarts atbilstīgi ASV standartiem. Visbeidzot par caurskatāmību. Daži kolēģi teica, ka daži dokumenti ir slēpēni, kāds parasti notiek diskusijās, nu, ka tas ir stēls noteikumi. Bet mēs to nesaprotam, kā varam noslēgt līgumu, kas balstās uz darītu atcelšanu. Mums pat nav informācijas, ko prasā ASV no Eiropas Tādējādi prāsam, lai tirgus liberalizācija nenāktu par ļaunu pilsoņu veselībai un vidēji. Uzskatām, ka vides komitejai ir jāsniedz savus ieguldījums un jāspēl svarīga loma šajā sakarā. Paldies! Vēl 12 runātāji ir, bet mēs nu esam krietni iekavējuši darbu. Tādēļ aicinu visus aprobežoties ar uh, pusotru minūti. Un tagad vārds Veņo kungam. Priekšsēdētāji kolēģi, es domāju, ka šis ir īstais brīdis arī, nu, nedaudz runāt augstākā tonī par šo atzinumu ar uh, komisiju. Ir jāsaka nē. Nē, vairākiem argumentiem, kurus mēs dzirdam šeit un atkal izdzirdēju kolēģis kas vēlēs par, kas par šo runā, ir jāpaceļ tonis un jāsaka Eiropas komisijai, kas ir atbildīga par sarunām, lai tā ievērotu caurspīdīgumu jo ne tikai jārunā, bet ir jābūt arī faktiem, protams, ka sarunas ir grūtas 28 dalību valstīm. Ir pilnīgi normāli, ka tā ir tirzniecības komisāra, kas piedalās šai sarunās. Tev sarunām ir jābūt caurspīdīgām, mums ir jāsaņem vairāk informācijas mums Eiropas parlamentām par to, eh, kā risinās šīs sarunas. Mums arī ir jāpiekļūst šiem dokumentiem. Jā, bija liels spiediens parlamentu vēlēšanu laikā, maijā Kopš vēlēšanām jāteic, ka bez vārdiem nu nekas daudz nenotiek. Ir trūkumi un um, mums Eiropas parlamentam jāsaņem visa nepieciešamā informācija, bet tas tā, tas tā nenotiek. Līdz ar to ir pienācis brīdis uz to uzstāt. Svarīgi arī tas, lai komisija ievērotu arī savas informācijas sniegšanas pienākumus, jākonsultējas arī ar pilsonisko sabiedrību Pielāstītas eksperti, arī um, arotbiedrības uzņēmumu pārstāvi ir ļoti svarīgi noturēt debatas pēc būtības, kas būtu caurspīdīgas, demokrātiskas, atvērtas ar uh, pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, ar sociālajiem partneriem. Un es vēl joprojām gaidu, gaidu, kad īstenošies šī caurskatāmība kad notiks šīs konsultācijas. Un vēl viena lieta, Eiropas komisijai ir vārds vārdā jāievēro mandāts, kas ir piešķirts. Mums ir jābūt uh, absolūti nelokāmiem uh, sociālo jautājumu, vīdes jautājumu jomā. Mēs nevaram te aizstāt mūsu standārtus ar amerikāņu pieeju ka jāpierāda, kā pārtikas produkts ir kaitīgs, ka tikai tad to var atsākt no tirgus no apgrozības. Jāsaucos arī uz vairākiem runātājiem Saskungu un arī citiem, ka pilnībā piekrītu jums, eh, jūs sacījāt par šo jāatgādina, ka mums izdevās arī mums parlamentam šajā pēdējo gadu laikā arī izdevās teikt nē akta līguma sakarā, cvitu līguma sakarā un arī šajā līgumā. M, mm, Tas ir mūsu uzdevums un atbildība to darīt. Jābūt striktiem, tā ir mūsu galvenā rekomendācija, pēc iespējas striktākiem, lai mēs vienkārši neesam amerikāņu iestāžu piekabe. Dear colleagues, I invite you to respect the time. Lūdzu, tie kolēģi, lūdzu ievērojot atvēlēto laiku, Pīters Līs. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdien. Mas lūgums. Varbūt mums šeit komitejā derētu atlicināt <clears throat> vairāk laika, lai diskutētu par TTIP, jo tas sabiedrību un arī deputāts attiecīgi ļoti interesē. Kā EPP koordinators ar pārliecību sacīšu, ka mūsu politiskā grupa ir pār TTIP, tas ir arī jāpasaka. Izaugsmu un darbietas nav nekāda zīkuma mūsdienu Eiropā īpaši Dienvidē Eiropai tas ir ļoti svarīgi un labāk. Mēs vienojamies ar amerikāņiem par globalizācijas notiekumiem nekā, eh, kā amerikāņi to izdarīs ar ķīniešiem. Lūk, priekšnoteikumi tā sakot. Bet, protams, es piekrītu tiem, kas saka, attiecībā uz vidu. Uh, uh, patērētāja aizsardzību un pārtiks drošību nedrīkst būt nekāda kompromisa, un te ir komisijai jāved stingras sarunas, mums ir jāpanāk tas, ko pilsoņi no mums pamatoti gaida. Un man ir divi konkrēti punkti. Viens ir jautājums komisijai. Mums bija ar amerikāņiem diskusija par emisijas izniecību un uh, avio uh, satiksmi. Eksperts saka, ka par to varētu runāt arī tēti pietvaros, vai par to tiek runāts, un ja nē, kādēļ? un ļoti liels lūgums attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu. Šeit likumdošanas vēl nav, protams, diemžēl tādēļ, ka komisija neuzdrošinājās neko līdz šim piedāvāt. Lūdzu, dārgā komisija, norādiet ASV partneriem, ka šajā ziņā ir kaut kas gaidāms. Komisijas ļoti pielaidīgais priekšlikums mums nebūs pieejams. No mūsu puses nāk stingrāk nostāja, un to jums būs pret ASV sarunās jāpanāk. Paldies, nākamais, Huitemā kungs. Paldies, priekšēd, runāšu nīderlandiešu valodā. Referents arī runā nīderlandiešu valodā. Esmu ļoti par brīvo tirdzniecību, redz arī iespējas tētipu nolīgumu, bet redz arī riskus. Viens risks ir olu imports no e, šiem būrīšiem Eiropas tirgu. Mums ir stingri noteikumi attiecībā uz uh, visu labturību un šādu uh, uh, eh, sprosti vairs nav atļauta Eiropas Savienībā. Taču šīs olas ienāk mūsu tirgu un tās ir nedaudz lētākas par pašmāju olām. Ar PTO noteikumiem šeit neko daudz nevar darīt, bet varbūt, ka TTIP ļaut mums kaut ko panākt. Tad uh, chlorētā viss gaļa, hormoni, uh, eh, ar hormoniem audzētie uh, kautlopi, tie svarīgi jautājumi un tad arī labturības notiekumu cūkām un citiem dzīvniekiem. Paldies, Lūpiem Eikhauta kungs. Paldies, priekšsēd, piekrīt līdzes kungam, ka mums varbūt ir vajadzīgs nedaudz vairāk laika šī jautājuma apspriešanai, jo tas tiešām bauda lielu sabiedrības interesi un mūsu komitē ir ļoti svarīgs. Mums vajadzīgs drusku vairāk laika. Izteikšos ļoti kodolīgi. Debati ir daudz svarīgāka nekā Daži varbūt dažreiz to saka, es atbalstu tītip. Man tas šķiet mazliet dīvaini. Kā jūs to varat tā uzreiz sacīt? E, teikšu skaidru un gaišu. Tētip nav runa par e, tarifiem, bet par likumdošanu. Un ir fundamentāla spriedze, kas šeit pastāv. Ir cilvēki, kas saka, mums ir savu e, standarti jāsaglabā, un mēs no otras puses diskutējam par likumdošanu. Lūk, spriedze, eh, to nevar noliegt, un tas diskusijās jāņem vērā, šī spriedze ir kaut kā jāatrisina, daži saka, tad, protams, nu, labums vienmēr ir tehniskie eh, likumi un ir politiskie, bet kur novilkt šo līniju un kas to novilks, cik caurskatāmi, cik demokrātiski tas notiks. Lūk, par ko mums būtu jādebatē diskusijās cilvēki vienmēr saka, nu, bet mm, padomēt kaut vai par automašīnu likumdošanu, tur daudz tehnisku jautājumu. Ja jūs tiešām interesē automašīnu likumdošanu, nu tad lūdzu. Martā no 10. līdz 13. notiks pasaules fórums eh, auto, eh, automobīļu likumdošanas harmonizācijā. Ir daudz globāls platformas, kur eh, tehniskie noteikumi tiek debatēti, kādēļ mums ir vajadzīgs tētip vēl tam pa virsu. Nu labi, varbūt mēs gribam arī politiski Eh, harmonizēt vairāk politisko likumdošanu. Un tad jau tā ir tā joma, kur mums ir skaidri jāpasaka, kāda ir mūsu nostāja. Lūk, fundamentāla debata. Tas pelna plašāku apdomāšanos nekā, ka, jā, mēs mīlam Ameriku uz priekšu ar tītību. Paldies. Tagad Balco kungam vārds. Priekšsēd, paldies par doto vārdu. Es arī gribētu sākt ar to, ka globāla ASV firma un Eiropas firma e, e, nevar būt nekādas vienlīdzīgas konkurences to starpā. Labi zināms, labi zinām ASV e, Ungāru tautsēmniecības profesori ir teikusi, ka ja brīvajām, pie brīvajām vistām pielaidīsim brīvos vilkus, tad nav uh, ilgi jādomā, kāds būs rezultāts. Nu, lūk. Tātad vēršu uzmanību uz France of the Earth Europe, uh, vidas aizsardzības NVO uh, eh, dokumentu, ar šādu nosaukumu - ģenetiski modificētā pārtika un ES un ASV tirdzniecības vienošanās. Tur ir runa par to, ka tiek izdarīts milzīgs spiediens no ASV sarunvedēju puses uz no viņu lauksaimniecības tehnoloģiju lobby puses, kas vēlas atšķaidīt Eiropas standarts tādā veidā, kas ir absolūti nepieņemams es to skaidri um, paužu uh, referentam, un es neesmu nekāds antiamerikānis, bet es domāju, ka mums uh, tāpat nav pieļaujams, ka mēs uh, no visām savām pozīcijām atsakāmies. Mums ir e, jāpieturamies pie saviem pamatprincipiem, un tikai, ja tas mums izdodas, tad mēs e, varam arī šādu vienošanos slēgt. Paldies. Nākamā Grostets kundze. E, paldies, priekšsēdētāji. Jā, es iepazinos ar referenta piedāvātu, un tas man satrauc. Šis priekšlikums man tiešām ļoti liekas dogmatisks un tendencios. Par tik svarīgu jautājumu kā šis ir svarīgi būt saprātīgiem. Protams, šīs jautājums ir izšķirošs mūsu komitejai. Mums ir jāspēlē galvenā loma. To jau arī teica ETP ēnu referents, būs daudz atzinumi. Un tik tiešām mūsu komitejas atzinumā ir jārunā par jautājumiem, kas tiešām saistīti ar mūsu komitejas atbildības lauku. Piekrītu tam, ka nekādā gadījumā mm, nevajadzētu piekāpties uh, divās mūsu vīdes standartiem, pārtiks nekaitīgums standartiem, sanitāriem standartiem, tam līdzīgi. Jā, bet vai tādēļ mums ir pilnībā un absolūti jāizsver durvis šajās sarunās? Nē, vispirms ir jāuzticas komisijai. Mums gan jābūt prasīgiem pret komisiju, tas ir, protams, fundamentāli. Bet ja mēs neuzticēsimies komisijai, kā komisija varēs uh, piedalīties šeit sarunās? Bet, protams, ir jābūt ļoti prasīgiem. Jābūt prasīgiem par to, kas mums ir aktuāli un jāprasa arī, lai tiktu aizstāvēts tas, kas ir jāaizstāv. Bet nedrīkstam arī aizcirst durvis šai sarunās Tiešām būtu nožēlojami, ja gal beigās ASV, kā viņi to jau tagad dara, vērsīsies pret, pie, pie Ķīnas, jo ar Eiropu viņi sarunas vest nevar. Tiešām mēs nevaram arī šeit noslēgties, jo runa ir par ļoti lielām likmēm spēles, Mēs nevaram izmantot savās interesēs tītību uh, jautājumu. Mums te ir liela atbildība un sabiedrība ir atvērta un arī ir gaidās, bet tas ir arī mūsu uzdevums - skaidrot, skaidrot, kādas iespējas un cerības ir tītip, arī skaidrot, kādi ir draudi, un arī apliecināt, ka mēs nekādā gadījumā nepiekāpsimies mūsu komitejas fundamentālajos jautājumos. Tiesvīgas kundze. Paties priekšsēdētājs pieturēšos pie uh, atvēlētā laika. Uzmanīgi uzklausīju referentu, piekrītu viņam par to, ka pārtiks nekaitīgumam jābūt vienai no mūsu prioritātēm, piekrītu ETP kolēģam par to, ka mums jāraugās arī uz pārtiks marķējumu jautājumu, izcelsmes jautājumu, to varam atbalstīt, un es ceru, ka arī jūs atbalstīsiet Bet mans galvenais dažas ir uh, klīniskie izmēģinājumi. Ar mani sazinājās mediķi, veselības aprūpas organizācija pārstāvji, kas ir ļoti satraukti par to, ka tīti tagad tī apšaubīs darbu, kas tiek veikts klīnisko izmēģinājumu caurspīdīgumu jomā lai mums būtu klīniskie izmēģinājumi, vai tie ir veiksmīgi vai nē, bet lai būtu nepieciešamā informācija. Tātad nekādā gadījumā nedrīkst apdraudēt to darbu, kas jau ir veikts, un it sevišķi par jautājumiem, kas vienprātīgi ir pieņemti parlamentā. Paldies. Jelmerkungs. Thank you very much. Paldies. Kad lasīju šo tekstu, es guvu iespēju, ka te tips ļoti apdraud veselību un vidi un visi, kas eh, to atbalst, eh, eh, tiem jābūt idiotiem. Bet tā, protams, nav. Un iemesls, kāpēc šāds iespējas rodas, ir pat draudz nevis iespējami, ir tāds, ka te ir un tikai par to, ko mēs negribam sanākt. Te nav nekā teikts par to, ko mēs gribam šeit panākt. Tas ir tā kā rezolūcija, kā Kyoto vai mm, citu protokolu, kur būtu runa par šī starptautiskā uh, Eh, līguma apdraudējumu mūsu lieliskai politikai Eiropas Savienībā šajā ziņā mums tādēļ jābūt ļoti piesardzīgiem. Es domāju, taisn otrādi, ja mēs raugamies uz to, ko gribam sasniegt, piemēram, um, piemēram, attiecībā uz eh, lobgais audzēšanu ASV liels problēmas, bet mēs varam um, visus šos gaļu importu aizliegt, bet uh, ko mēs ar to panāksim? Ķīmiskās vielas, fosilā degviela, pārtiks drošība. Mēs varam visam nepiekrist, ko ASV dar šajās jomās. Labi, mums ir labāks politikas, bet varbūt viņiem ir otra labākā politika pasaulē. Un mēs nevar, ja varam, nevaram vienoties ar viņiem, ar ko pasaulē tad mēs vispār varēsim vienoties. Vai mums neticam, jo, protams, ka vidas jautājumi, veselības jautājumi ir jārisina starptautiskos nolīgumos, kas ir saistoši. Ja šī ir šīs komitejas pieeja, tad es domāju, ka mēs varam padoties. Visā šajās starptautiskās jomās kritiķis saka vienmēr, ka, nu jā, mēs tikai radam iespēju, ka sabiedrībai cilvēkam uz ielas ir šāds viedoklis, bet tā vienkārši nav taisnība. Paraudzieties uz Eirobarometra datiem. Pēdējie rādītāji rāda, ka 50% eiropiešu apsveic tikko, un 25% ir pret to. Kaut gan e, jūs tik ļoti viņus baidat visu laiku. Tātad es teiktu, pagrieziet to otrādi, rakstiet, ko mēs gribam, nevis ko, e, no kā baidamies. Paldies, un tagad Borzanas kundze. Paldies priekšsēm. Ja te tips stāsies spēkā. Tas ietekmēs miljoniem cilvēku un pastāv atšķirīgi uzskatu par to, vai tas tā būs pozitīva vai negatīva ietekme, bet viena lieta ir neapšaubāma. Diskusijas par TTIP Eiropas parlamentā atšķiras no debatēm, kas notiek starp parastiem cilvēkiem. Mēs Eiropas parlamentā nevaram panākt vienošanos Un tā nu jājautā, vai š, eh, par jautājumā, vai šis jautā, eh, nolīgums būs pozitīvs vai negatīvs. Taču, ņemot vērā caurskatāmības un informācijas trūkumu, vienkāršiem cilvēkiem ir negatīva nostāja. Viņi vairs nerunā par potenciāliem ieguvumiem, ko varētu sniegt šis nolīgums, bet par potenciāliem darbvietu zaudējumiem ekoloģisko un veselības standārtu zaudējumiem un iespējamiem arbitrāžas strīdiem. Es uzskata, ka jau no paša sākuma Eiropas komisija ir izdarījusi kļūdu. Sākumā nebija caurskatāmības, vēlāk publiskās konsultācijas tika novilcinātas. Šādā situācijā, pat ja mēs sasniegsim savus mērķus Eiropas parlamentās, mums būs liels problēmas pilsoņu atbalstu nodrošināt un viņi sapratni. Vēl nezinām, kāds būs gala teksts, bet mums jāgādā par to, lai Eiropas komisija mūsu Eiropas vērtības šajā nolīgumā aizsargātu. Paldies, Konečnas kundze nākamā. Paldies, priekšsēd. Arī es runāšu ļoti īsi. Paldies eh, referentam, atšķirībā no kolēģiem, es nedomāju, ka mums vajadzētu ticēt komisijai attiecībā uz šo nolīgumu. Komisija mums ir absolūti pārliecinājusi, ka viņai nevar uzticēties. Ja viņai varētu uzticēties, tad mums būtu konsolidētais teksts, un mums atzinumā nebūtu jāraksta, ka mēs gribam šos tekstus saņemt visa Eiropas Sanība ir balstīta uz caurskatāmību, un mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir jāprasa šie teksti, tas ir mums pilnīgi nepieņemama, mums jāsaka nē šai slepenībai. Šie teksti attiec uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, viņiem ir tiesības um, ar tiem iepazīties. Un vēl viena lieta. Pilnīgi piekrīt piektajā punktā teiktam, bet gribētu to pat vēl paplašināt proti e, zāļu izmēģinājumu. Arī būtu šeit jāiekļauj. Par to man arī medicīnas eksperti ir norādījuši. Eiropas Savienības medicīnas drošības direktīva ir spēkā, tā ir ļoti strikta un tieši tā arī jābūt. Tas ļoti atšķirās no ASV politikas. Man vienalga, ja kādam ASV lietās, ka mums nevajadzētu e, caurskatāmību. Eiropas Savienības pilsoņi mūs ievēlē, mums ir jāpieprasa caurskatāmību. Mm, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēd, Žibakungs. Es nedomāju, ka šis ir īstais jautājums, ko mēs gribam sarunās sasniegt. Viens no kolēģiem to jautāja. Un tiešām tas ļoti aktuāls jautājums. Mēs labi apzināmies atšķirības starp ASV. Uh, eh, eh, ekonomiku un noteikumiem un es, e, es noteikumiem un ekonomiku. Bet tagad ir jājautā, kādas atšķirības var būt pieļaujamas un kādas neietekmēs tiešā veidā mūsu attiecības, tā skaitā ekonomiskās, kuras atšķirības ir tik dziļas, ka kompromiss nav iespējams veselības, pārtiks drošības, citās jomās, uz tām jau diskutiesijās tic norādīts, un par to šaubu nevar būt. Bet ir jāuzdod arī jautājums šāds. Daži ES likumi nav pieņemami ASV partneriem, un ja mēs šīs jomas no TTIP aptvērumu izslēgsim, tad ASV. Tad TTIP vairs eh, nespēs pozitīvi ietekmēt mūsu tautsaimniecību. Un cits jautājums. Es ražotāju konkurētspēju. Mēs runājam par biodegvielu un MSR un e, tātad tirgus stabilitātes rezervu, un te es e, runāju ne tikai par oglekļu noplūdu, bet ir iespējams, tātad, ka daudzais ražotāji pārcels savas investīcijas uz ASV, tik līdz eh, tiem radīsies šāda iespēja. Šis jautājums arī būtu jāatbild. Un visbeidzot, ļoti svarīgs jautājums - informācija, ko saņem mūsu pilsoņi. Mums visiem ir bijusi akta pieredze, un eh, šo mācību mums vajadzēja atgūt visās komitejās. Mums jāraugās uz caurskatāmības principu ievērošana nevalstiskās organizācijas prasa skaidru informāciju, protams, respektējot konfidencialitātes noteikumus, sarunu nās, kas ir parasts, bet eh, tagad vārds Grotas kungam. Paldies, īstenībā negribēju lūgt vārdu, bet beigās tomēr kaut kad jūtos tā, ka kaut kas ir jāsaka jo mēs tā tēlojam, ka tas ir pirmais brīvās tirdzniecības nolīgums. Tie, kas ir vairāk uztrauc kopš 2009. gada, viss brīvās tirdzniecības līguma starp aizslēgtām durvīm um, tika um, noslēgta 1280 nolīgumu uh, uh, noslēgti, un pasauli nav aizgājis zudumā, kurš tā laika, bet tagad ar ASV jābūt tiesvedīgiem. Par ko netika runāts, ja mēs dažādas standartas pieļaujami, tad mūsu lauksaimnieki, mūs, e, viņiem būs pakļaut cenas piedienam. Līgumā tas viss ir izskatījies jauk, bet tad būs konkurence par zemākiem cenām un mums mēs būsim pakļauts spiedienam. Jo daži kolēģi saka, nu, mums jāpielabo likumdošana, jo mūsu lauksaimnieki vai citi ražotāji vairs nav konkurences spējīgi. Lūk, kāda būs problēma ar tētību. Bet šeit uh, vakar Eiropas uh, E, bojā eju prognozēt, nu tas ir stipri pārspīlēts. Ar Lisabonas līgumu pirmo reizi mēs ieguvām tiesības par to balsot un attiecībā uz aktu un e, citiem dokumentiem mēs esam arī skaidri pārējuši, ka mēs varam tos noraidīt. Neviens neuzskatīja, ka tas būtu iespējams. Attiecībā uz SWIFT arī tāpat. Tātad jābūt tomēr e, piesardzīgiem samēri jāsaglabā un beigās tad īkšķis uz augšu aizlēj. Diez vai šeit būs kāds, kas gribētu uh, patērētāja aizsardzības standarts samazināt. Es domāju, tas kļūst skaidrs, un es arī nevaru e, nevalstiskās organizācijas vai kolēģis e, tagad e, man jābrīdina jūs. Nebiedējiet cilvēks. Ar pārādēšanu patiesībā neko labu nepanāksim. Varam tad jau uzreiz teikt, ka nav vērts vispār runāt, eh, bet es domāju, ka ir jārunā par šo līgumu. Bet, nu, es jau īstenībā neko negribēju teikt, varam turpināt debats. Paldies, tagad nākamais Pēterlis kungs. Paldies. Mēs diskutējam par vienu no svarīgākiem nolīgumiem. Uh, gan kas attiec uz tā potenciālam sekām, gan sabiedrisko interesētību, tā tad tas ļoti svarīgi, un es atbalstu šo nolīgumu, bet mums ir e, jāsana, jāpanāk mūsu pamatvērtību ievērošana. Es negribu tikai lielu tirdzniecības apjomu panākt, bet e, jā, tiešām šeit ir liels izaugsmas veicināšanas potenciāls. Junker komisija ir paudusi, ka tā neļaus vidas standārtu atšķaidēšanu izskatīšanu nepieļaus mūsu uzņēmiem ir, ir vajadzīga prognozējumība, mums ir jāzina, kādas sekas būs dažiem šī nolīguma punktiem. Īpaši ierodas nevienprātība par eh, dažādām sistēmām. Mums ir arī jāsaprot, vai eh, nolīgums varēs tikt pienācīgi piemērots. Esam dzirdējuši, ka ASV pārpludinās Eiropu ar apšaubāmas kvalitātes produktiem un tā joprojām. Caurskatāmība var tikt izmantot, lai atspēkot šādus viedokļus. Uh, ir jādefinē arī mūsu sarkanās līnijas, par kurām mēs nevaram runāt. Bet kopumā uh, eh, uh, eh, atzinuma projekts ir apsveicams, un es domāju, ka uz tā pamat varam strādāt veiksmīgi. Nākamā runātāja. Mm -hmm. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Tāskungam, referentam par TTIP. Ir absolūti fundamentāli svarīgi saglabāt mūsu reglamentējošo līmeni un nevis kaulēties par to, lai patiktu amerikāņu multinacionālajām kompānijām. Šeit runa ir par drošību, bet galvenokārt par Eiropas tautu respektēšanu, kuras pārstāvam šeit. Mums ir jāaizstāv sabiedrības veselības, pārtikas nekaitīguma standārti. Mēs redzam, cik lielā mērā robežas starp šīm divajām lielajām kultūrām uh, ir jāsaglabā, lai izvairītos no uh, saspīlējumiem un situācijas kropļošanas. Vēlos atgādināt, kā tītība nav uh, vienkārši solījums par uh, jaunajiem tirgiem mūsu uzņēmumiem. Nē, tās ir ķēdes, kas mūs sasaistīs ar uh, globalizācijas procesiem un multinacionālajām kompānijām. Ir jābūt garantijām, lai mēs varētu aizsargāt savus juridi, savu juridisko situāciju un neizslēgt horizontāli skatāms jautājumus. Paldies! Melins kundze. Paldies, priekšsēdētāji! 19. gadsimtā tika attīstīta metāla apstrāde, 20. gadsimtā attīstīja ķīmijas industrija, 21. gadsimts ir biotehnoloģija laikmets. Šajā kontekstā TTIP spēlēs īpaši svarīgu lomu tieši mūsu komitejas darbības laukā. Mūsuprāt, šis uh, TTIP rada lielus jautājumus un neskaidrības. Ļoti sarežģīti un daudz dažādi sektori tiek skatīti pārtikas nekaitīgums sabiedrības veselības jomā. Mūsu reakcijas ir novēlotas, tās nav efektīvas. ASV tehniskais progress norāda uz to, ka tehniski mūsu normas uh, iespējams eh, arī tiks eh, pārskatīts ar ASV kritiskajām normām. Un te arī uzmanības principa vārdā šeit nav jārunā par līguma nosacījumiem, bet, vai, bet tas, vai vispār šis līgums ir jāparaksta, jo kvalitatīvas starptautiskās attiecības var nodrošināt arī bez šī starptautiskā tirzniecības līguma. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisijai. Ovenkungs, aicinu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vārdā vēlētos jums sniegt informāciju par šīm debatēm. Debats, kas ir ļoti bagātīgs un kas norāda arī uz visa procesa sarežģītību. Process, kurā mums būs vēl jāpiedalās vēl zinām laiku sniegšu dažus faktiskus uh, elementus, nevis informāciju par caurspīdīgumu. Aicinu deputātus iepazīties ar Digitrade mājaslapā sniegto informāciju, kur publiski ir pieejams viss komisijas saruna pozīcijas, ko esam aizstāvējuši sarunu laikā. Tur ir arī faktu lapas, kas, kas paskaidro, kādi ir mūsu mērķi katrā jomā. Es domāju, ka šeit esam ļoti progresējuši. Ir arī instrukcijas jaunajai komisārē, lai varētu arī palīdzēt sabiedrībai saprast labāk, par ko ir sārunas. Atgādinu, ka Inta deputāti, priekšsēdētājs un referenti var piekļūt arī konsolidētajam tekstam. Uh, referenti arī var piekļūt tekstām jomās, par ko viņi ir atbildīgi. Šeit arī caurspīdīgums ir absolūts un darīsim vēl vairāk. Palielināsim šo caurspīdīgumu, lai varētu visi deputāti piekļūt šiem dokumentiem. Taču ir jāsaka, ka caurspīdīgums, kādu mēs piedāvājam, ir bezprecedenta, kad runājam par starptautiskām tiesniecības sarunām par investīcijām. Jūs esat iepazinušies ar mūsu faktu ziņojumu. 150 lapas puses visai vies dokuments, bet es sniegsim visiem iespēju arī redzēt, kādi ir skatāmie jautājumi. Tad arī jūs, kā uh, ievēlētie pārstāvji, varat arī sniegt savu viedokli šajās iekšējās debatēs ar trim institūcijām par to, vai šāds instruments ir jāizmanto līguma sarunās ar ASV, un tad, eh, ņemot vērā jūsu eh, lēmumu un jūsu sadarbību ar komisiju un dalību valstīm, mēs arī apturējam sarunas par šo konkrēto nodaļu ar ASV. Un tad mēs sagaidām eh, diskusiju rezultātus parlamentā un arī parla diskusijas ar mums, lai redzētu, ko darīt tālāk ar ASTS Tālāk runājot par uh, šīs komitejas atbildības sfērām, atgādināšu, ka mēs apstiprinām, ka TTP nekādā gadījumā neapšaubīs mūsu aizsardzības līmeņus. Instrumentos, ko mēs izstrādājam, tīpi, tad tur būs savienā regulatīvā atbildība un tiesības regulēt. Tas pats attiec arī uz nākotni. Un es domāju, ka ir ļoti būtiski to izcelt, lai nebūtu pārpratumu. Ne, protams, ne ar šaubāmi. Mēs tik lielās jomās, kā sabiedrība, ekonomika un tā tālāk, mums ir jārespektē mūsu atšķirības. Arī jomās, kur mēs nepiekrītam. Taču tītīt mērķis, un es to saku kā tirdzniecības eksperts, ekonomists, ir radīt iespējas samazināt arī izmaksas, palielināt konkurēt spēju, tā, lai mēs patiesībā varētu arī finansēt šos augstā līmeņa aizsardzības standartus sabiedrībā. Jūs sakat, ka mums ir augsta aizsardzības uh, standarti vīdes jomā, darba uh, jomā, kas nav Āzijā, bet tas ir arī jāfinansē. Uh, Un mēs esam tādā fiskālā situācijā Eiropā, kur mēs vairs nevaram piemērot fiskālos instrumentus. Tad viens no instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, ir liberalizācija, kā arī jāsaprina regulatīvā savietojamība, kad tas neapšauba aizsardzības standārtus. Tī, tas arī ir tīta galvenais mērķis. Nav jautājums vispār par to, kam te tiktu grozīts rīčs. ASV nav iecerējusi arī pieņemt rīču. Līdz ar to mēs arī turpināsim dzīvot ar savām atšķirībām. Ķīmisko vielu regulātori var sastrādāties, lai identificētu ķīmiskās vielas, kas rada lielākos riskus veselībai un vīdei, un var arī prioritizēt šīs vielas, pamatojoties spētījumiem, un arī palielināt uh, iespējas uh, nonākt pie samērīgiem rezultātiem. Ja mums tas neizdodas ar ASV, ar ko tad mums tas izdosies globalizētajā pasaulē, kādā dzīvojam šodien. Un vēl daži gala komentāri par piekto punktu. Tā kā to minēja vairāki deputāti par transporta līdzekļiem, par automašīnām. Viens deputāts ļoti pareizi teica, ka ir arī vēl citas jomas, kur ir attīstīti uh, automašīnu standārti ļoti, ļoti labi, ka ir progress arī citās jomās. Tādējādi mēs gribam arī palielināt sadarbību ar ASV. ICI uh, um, automašīnu standartu regu, regulējums, kas attīstīts Ženevā, vēl labi nestrādā starp mums un ASV. Mums ir ļoti attīstīta uh, transporta līdzīgtev uh, standarta sadarbība starp autoražotājiem. Tad šie standarti ir ļoti augsti abos kontinentos, un pašlaik tas rada dubultas izmaksas ražotājiem, bet to mēs varētu novērst tādā gadījumā, kur neatkarīgs uh, regulators arī var atzīt uh, ekvivalents balstoties uz objektīviem datiem. Būs jāapkopa, protams, šie dati, bet ja šīs iespējas ir pieejams, mēs tās izmantosim, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē to, ka mēs varēsim konverģēt citos jomās, auto, transporta līdzekļu jomā. Pār pārtiks nekaitīgumu. SPS pasākumi. Vēlos minēt, ka mūsu lauksaimnieki arī ir satraukti par dažiem SPS pasākumiem ASV, kā tas arī pretēji kopš tiek slēgts, piemēram, Krievijas tirgus sāboļiem un um, bumbieriem, un ja jūs ejiet uz uh, Beļģijas veikalu, iesaku tur iegādāties ābolus un bumbierus, jo tagad ir lēti un mēs nevaram tos pārdot Krievijā. Uh, Tas pats attiec arī uz lielo gaļu, Eiropas lielo gaļa, kas ir ārpus uh, ASV tirgus uh, PSI uh, iemeslu dēļ. Uh, jau vairākus desmitus gadus, un kopš pagājušās nedēļas pirmo reizi ir lielopu gaļa tiks eksportēta uz Ameriku, un es ceru, ka arī citu valstu lielopu gaļa sekos šim piemēram. Te nevēlos apšaubīt to, ka mēs neatļausim uh, arī hormonu izmantošanu mūsu lopkopībā esam skaidri to pateikuši, nemainīsim pamata eh, likumdošanu par to, kā apstiprinām GMO TTIP kontekstā, un te, jā, mēs būsim absolūti suverēni, un tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi to vēlreiz apliecināt, un kā komisijai mums arī to garantēt, ja kāda deputāti vēlas papildus tehnisko informāciju, tad mana nelielā komanda komisija ar jūsu rīcībā. Um, kontakta informācija pieejama internetā, mēs varam tikties, uh, izvēlēsimies atbildīgo komisijas ekspertu, ne tikai tirzniecības ģenerāldirektorātā, kā teica deputāti, tad uh, tur ir arī diezgan liela regulatīvā daļa, un mēs norādīsim uz uh, jomu, kur ir ekspertīze, jo mēs gribam jūs uzklausīt. Jo komisijā mūsu nav daudz, mēs piedalāmies sarunās un mēs uh, nevaram komunicēt ar plašāku sabiedrību un jā, mūsu priekšā ir izaicinājumi attiecībā uz TTIP un mums ir nepieciešama jūsu uzticība. Uh, un lai arī jūs varētu paskaidrot saviem vēlētājiem, par ko ir šis līgums, ja jums ir nepieciešama kāda informācija. Es ar savu komandu esmu jūsu rīcībā, lai jums palīdzētu pēdējais, piektais. Priekšsēdētājs aicina noslēgt uh, uzstāšanos. Komisijas pārstāvs turpina, jā, pēdējā lieta ir ierobežojumi eļas ticībai ir arī ierobežojumi. Bet mūsu mērķis ir nodrošināt pēc iespējas augstākus aizsardzības standārtus sabiedrībās un atcelt liekās barjeras, kuras vēl pastāv. Paldies! Liels paldies! Un visbeidzot vārds referentam, ja iespējams aicinu uh, viņu pieturēties pie uh, pēc iespējas īsākā Uh, izteikšanas laiku. Paldies, pavisam īsi. Vēlos pateikties visiem par komentāriem, kādi ir izskanējuši. Uzskatu, ka diskusijas ir bijušas ļoti blīvas. Esmu pārsteigts, ka Gerlings kundze, jo strādājam kopā jau daudzkārt, dažkārt uh, viņa ļoti strikti ar mani apietas, bet, nu, protams, šis jautājums arī ir ļoti jūtīgs. Teicām, ka tika teikt, ka tādas tendences dogmatisks atzinums pret ASV, bet es iebilstu pret to, jau no paša sākuma gribu pateikt lietas ļoti skaidri un teicu arī ievadvārdos, ka. Pateic arī Cecilija Malstrēma. Uh, Tiesvedības komisāra teica, ka pār, ja pārāk atšķirīgs ir nostājis, tad uh, nevajag vēl vairāk tās palielināt. Mums ir nepieciešams demokrātijas lēma pieņemšanas process, tika minēti ģemo, arī uh, hormonu izmantošana uh, lopkopībā. Ir jomas, kur, protams, atšķirības ir pārāk lielas un. Uh, Tomēr tas eh, nenozīmē, ka uh, šis darbs ir liekas, un citi kolēģi saka, ka mums ir eh, jābūt pozitīvākiem, jāuzsver tas, ko mēs vēlamies panākt. Un tas ir tā arī, kā es raugos uz uh, šīm diskusijām, un mēs vēlamies aizsargāt. Um, sabiedrības veselību, pārtiks nekaitīgumu, arī vides uh, Eh, tīrību un baudīt tas sākās ar šos standārtus, piemērotos. Esam cīnījušies par šo standārtu izveidi demokrātiskā veidā. Tad runā tikai par eh, piekļuvi tirgumu, bet arī par regulatīvo daļu mēs šeit runājam. un tas jānodrošina arī esošajā likumdošanā, un ka nākamajā likumdošanā, ko pieņemsim, arī mēs neupurēsim šos standārts, par ko tik daudz un smagi esam cīnījušies. Kolēģi iesniegs daudz grozījums noteikti, un es ceru, ka veiksmīgi sadarbosimies. Liels paldies! Atgādinu jaunos termiņus ko vienojušies referentu referentiem. Grozījuma ieslēgšanas termiņš 5. februāris pulksten seši pēcpusdienā. Balsojums NV 31. martā, Intā komitejā balsojums 14. aprīlī, plenārsēdē balsosim maijā. Nu, ko, ņemot vērā, ka diskusijas bija garas par tītip, man ir jāpaziņo, ka astotais punkts Eiropas enerģētikas drošības stratēģija, esam vienojušies ar referenti Kilonens kundzi pārcelt šo punktu uz 29. datuma sanāksmi. Jums nav pietiekam daudz laika. Sākam tūlīt par diskusijas par ēluk. Sadīties darba kārtības punkts. Tarvāda kungam vārds. <clears throat> Mīļa grācija, signor. Paldies, priekšsēm. Sākšu ar īsu vispārīgu informācijas punktu. Šo mazo ierīci sauc par pulksteni. E, tā ģeniāla lieta, kas stundas atdala 60 daļiņās. Dažiem jums varbūt domā, ka tā sadala stundu 209 sekundēs, bet tas ir kļūdīgs priekšstats. Tagad pievērsīsimies iLook. Tātad zemes izmantošanas mājiņu jautājumiem. E, e, šīs ir otrais Ehm, trešais lasījums, kas ļoti atšķirās no pirmā, kas ar sarežģītu procesu. Mums ir jāsāk ar to, ka mēs nākam ar pavisam jaunu nostāju tagad salīdzinot ar pirmo lasījumu, tas varētu priekšsēdiem radīt liels problēmas, jo tad viņam eh, varētu Mm, rasties eh, jūceklis. Bet sāksim atkal. Un darīsim to labāk, principā pieturoties pie tā, ko nolēmām pirmajā lasīmā. Ja par trilogu mandātu nevaram vienoties, tad otrajā las, no otrā lasījuma tulīt nu, kļūsim samierināšanas sarunās, un šo procesu vairs īsti nespējam kontrolēt. Otrs punkts. Ja varam vienoties, vienoties par pozīciju trialogam, tad mums ir vajadzīgs materiāls, ar ko diņģēties, tā sakot, vai manevra telpa. Ja jūs lasījāt man ziņojumu, tad jūs mm, spēsiet tur saskatīt šādas uh, eh, eh, apzināta rīcība, ka es šo to izlaidu vienkārši, lai mums būtu manevru telpa. Tāpat laikā mums savas sarkanās līnijas ir arī jāno, jāiezīmē, un tas būs ļoti interesants process, jo uh, mums šeit ir ļoti uh, dažādas nostājas par purpur krāsu vai sarkanām līnijām. Un dažas pirmā lasījuma nostājušas manā ziņumā šeit netiek atkārtotas. Un tas notika nevis. Eh, tas notika tādēļ, ka hierarhijas mainās zinātnei virzoties uz priekšu, un e, tātad hierarhijai vajadzētu būt balstīta uz zinātniskiem atziņumiem, tai vajadzētu būt tehnoloģiski neitrālai. Bet ir daži izaicinājumi. No 2020. līdz 30. gadam ir tāda, e, tāds vājš, pavājš tilts. Šim, šo tiltu vajadzētu stiprināt, tā ir problēma. Un tad ir vēl viena problēma fonā energo savienību. Ir tāds nedaudz rupšs nobeigums, eh, eh, kurai teica, ka kāpjam kokā ar dibenu pa priekšu. Tā varbūt arī daram, runājot vispirms par ailuku, un tad censdamies saprast, ko komisija saka bet ir diezgan sarežģīti uz kādu koku kārdībiem pa priekš, eh, ja pat neesmu mēģinājis, esmu diezgan pārliecināts, ka tā tas ir. Pārāja lūk viedokļi ļoti atšķirās parlamentā. Un man ir liels gaidas, eh, ka būs eh, liels gāziens grozījums šajā jautājumā investīcijas mums ir jāaizsargā, protams, bet ne tikai nākotnes investīcijas, bet arī tās, kas jau ir izdarītas šajā jomā. Dažs padoms nostājas punktus es ņemšu vērā, respektējot izdarītās investīcijas, bet arī vēlēdamies padomēji paust, ka mēs esam tiešām interesēti patiesas sarunās, nevis bloķējam. Un ministrs savā runā šorīt e, e, mums arī viesa cerības šajā ziņā. Esam šeit arī divkāršu uzskaiti iekļaušu, ko daži nevisai mīl, dalībvalstīs šāda praksa pastāv, un diez vai nākotnē bez tās iztiksim tas jāatzīst pat, ja pirmoreiz saskaroties ar šo praksi, man šķita, ka mēs viens otru, mēs paši sev mānam, ka kaut ko divkārši skaitam. Bet ir arī laba vēsts šeit. Pirmajā lasījumā tehnoloģija vēl nebija sevišķi nobriedusi. Un tagad redzam pavisam citu aptvērumu, jo ir panākts tehnoloģisks izrāviens, un mēs varam investēt vai varētu investēt nākotnes tehnoloģijā. Un, ja šis dokuments netiks apstiprināts, tad mēs riskējam, ka šīs investīcijas var e, otrās, trešās paudzes biodegvielās e, aizplūst uz citiem kontinentiem, kas būtu gandrīz katastrofāli esam izslēguši no aptvērumu elektrovilcienus, daži dalībvalsts uzskatīja, ka tas ir transporta līdzeklis. Biodegvielām mums tas šķita tāds nedaudz eklektisks pieejams, bet nu labi izslēdzam tos no aptvērumu elektrovilcienus. Viens no viskaismāk diskutētiem jautājumiem līdz šim bija pielikumi kurus neesam tā ļoti grozījuši, bet mēs vēlētos, e, lai pielikumi būtu tehnoloģiski neitrāli. Kā minēju, pirmā lasījuma nostāja esam saglabājuši arī dažos no kontroversāli vērtētiem jautājumiem, piemēram, 2.5 e, saistošais minimums attiecībā uz progresīvām biodegvielām, 6% e, griezt saglabājot Šādā ziņā domāju, ka varam gaidīt ļoti spraigas debats ar ēnu referentiem. Dažās punktos pirmā lasījuma dokumentu esam, mēs mēģinājām atbrīvot no šīs Ziemassvētku eglīšas, uh, eglītes principu. Nu, Ziemassvētku taču jau pagājuši. Uh, tā kā daži no apsvērumu punktiem, kas bija viskliedzošākie, tos es mēģināju izslēgt. Mēs uzrakstām gandrīz vai noveli atsevišķos atvērumu punktos. Nu, tas ir veids, kā uh, apieties ar jautājumiem, kur mēs nespējām panākt vienošanos. Nu, nezinu, vai tas ir īsti pareizi. Un visbeidzot, liels izaicinājums attiecībā uz naftas cenu pasaules tirgu. Uh, Šī cena tagad mm, tirgus spēkiem apgrūtinās šo biodegvielu pieņemšanu. Te kaut kas ir mums jādara. Lūk, tik tālu šodien manas piebildes, eh, kolēģu komentārus klausīšos ar dziļu ieinteresētību un esmu joprojām liels optimists. Paldies priekšsēd. Paldies, sāksim tūlīt ar referentiem. Ņemot vērā ierobežoto laiku, lūdzu, katrs uzstājas neilgāk par divām minūtēm. Fjellner kungs, paldies. Kopumā var teikt, ka komisijas priešlikums bija diezgan sarežģīts eh, aprēķina process, lai um, netiešās izmaiņas zemes izmantojumā maiņas definētu. Un šeit ir šie konflikts ar pārtiks ražošanu, degvielas ražošanu, otrās paudzes biodegvielas. Un jautājums, ko mēs uzdevām sev arī pirmajā lasījumā, ir arī, vai šis līdzsvars ir uh, atrasts. Un man jāsaka, ka uh, man tomēr jājautā, vai vispār mēs varam šo līdzsvaru atrast, vai vienmēr būs problemātisks šis jautājums šis par līdzsvaru. Torvalda kungs par tehnoloģisko progresu kopš pirmā lasījuma izteicās, tas uh, norāda uz dažām problēmām, kas pastāv. Bet, nu jā, e, kaut kas ir jādara, bet e, vai mums izdosies ideāli līdzsvar atrast, e, nu, nezinu. Torvaldu kungam ir taisnība, ka mums ir jāpieturas pie daudz ko, ko esam pirmajā lasījumā jau nosprožuši, bet tāpat laikā neignorējot padomas nostāju. Pretējā gadījumā mēs eh, eh, šo procesu, procesu nespēsim ietekmēt tā, kā vajadzētu. Un ir šis konflikts starp pārtikas un degvielas ražošanu. Komisija ir mums jāsadarbojas, bet diez vai oglekļu uzskaitas veidā un 5%, nezinu, vai realistiski, man liekas, ka 0,5% ir ambiciozs un realistisks, bet 2,5% tas izklausās daudz. Tā man saka cilvēki. Un tad par griestiem kaut kur starp 6 un 7%, tad 2, jā, nu, es nezinu, vai mēs esam atraduši pareizo pieeju Pretējā gadījumā mēs varbūt veicināsim fosilo degvielu. Tā vietā, lai pirmo vai, pirmās vai otrās paudzes biodegvielas veicinātu. Man šeit būs jāaptais, lai gan man ir ļoti daudz, kā vēl būtu ko teikt. Nākamais runātājs. Paldies. Vēlējos tikai formāli pateikties Taurvalda kungām par lielisko darbu, bet arī paldies par metodi. Jūsu priekšlikumā ir ļoti svarīgs daļas, kas arī atspoguļo drosmīgās pozīcijas, ko ir paudis parlaments iepriekšējo gadu laikā. Un arī noteiktu nosacījums, lai panāktu vienošanos ar padomu. Mēs atbalstīsim priekšlikumu un kā grupa arī vēlamies to bagādināt ar vairākiem grozījumiem. Uh, lai sasniegtu ziņojumā noteiktos mērķus un piešķirtu sarunām vēl lielāku svaru un spēku sarunās ar uh, padomi, lai atbalstītu inovācijas arī atjaunināmo enerģijas avotu jomā, e, tad uh, šie 5% kap un arī formāli jāmin pienākums ailup faktoram, un svarīgi arī labāk precizēt ilgspējības kritērijus, un būtiski arī minēt iepriekšējo paaudžu biodegvielu valsts finansējumu un par šo supermērķi. Jā, procenti ir pareizi, bet uzskatām, ka pieļaujamo biodegvielu sārakstam būtu jābūt caurspīdīgam un skaidram. Paldies! EKR Virikundz. Paldies! Es arī domāju, ka mums ir eh, jāpanāk skaidrība, jo nu kādu laiku jau strādājam pie šī faila, pie šī konkrētā priekšlikuma. Tie, kuri uh, strādā pie šī jautājuma, zina, ka tiekoties ar uh, visām iesaistītajām pusēm, NVO, uzņēmumu un tam līdzīgi, viņi ir tiešām izmisuši par to, uh, kā mēs strādājam un kādā virzienā ejam vēlos atbalstīt, uh, atbalstīt referentu par to, ko viņš teica ka sarunās nepieciešams panākt uh, vienprātību. Šī situācija ļoti sarežģīta, ka otrajā lasījumā Mums kā referentiem šeit ir ļoti liela atbildība. Mums ir nepieciešams atvērts līdz 2030. gadam, ir būtisks šī skaidrība. Uh, paredzamību piekrīt vēl Jelner kungām, kā arī eh, noteikumiem jābūt ļoti vienkāršu, vienkāršiem un vienkārši īstenojumiem. Atcerieties, ka iepriekš bija ļoti grūti vienoties un mēs nevienojāmies ar parlamentu un padomi, atgriežoties tikai vienīgi pie parlamenta nostājas. Es domāju, ka tādējādi mēs būsim izšķērdējuši visu laiku. Mēs esam šeit, lai to darītu. Vēlreiz. Vajadzētu aizmirst ēluku faktors. Nav nekādas garantijas, kāds bija iepriekš, ka te mēs runājamies, ka mēs runājam par modeli, par ko esam vienojušies, kādēļ mēs atkal gribam to dabūt cauri, es nezinu, mums ir jāatskās no ēluk faktoriem tālāk par konvencionālajiem biodegvielām un griestiem, kas tur ir noteikti. Atcerieties, ITRE runāja pār 7,5% eh, griestiem, 5 1,5% bija NV komitē, tagad 6% to atbalsta. References ietu tālāk par 6 un arī iesūtīšu 7% grozījumu. Es zinu, ka daudz to neatbalstīs, bet ir ļoti svarīgi arī to celt galdā. Jā, piedod, Nils, arī šo dubultu aprēķinu vajadzētu uh, ignorēt, nedomāju, ka sabiedrība to sapratīs, un es domāju, ka viņi neuzsvers. Un tad arī jābūt arī saistošiem mērķiem attiecībā uz Eiropu obligācijām arī 5% ļoti, 2,5% saistība ir labi, jā, bet varbūt tas ir pārāk ambiciozi un varbūt arī jāpārskata, varbūt 2%. Konečná Guevada. Je také, mě dovolte moc poděkovat. Paldies. Paldies referentam. Jo šis jautājums ir tik pretrunīgs. Viņam ir ļoti sarežģīts darbs. Vakardienas ēnu referentu um, sanāksme norādīja, ka jā, mēs vēlamies vienoties par šo, bet tad atkarīgs, protams, arī no komisijas un padomas, ko viņi teiks par šo, zin, ka ir dažas dalība valsts bloķē diskusijas padomē. Līdz ar to es varu apsveikt centienus panākt vienošanos mūsu vidū. Vakardien uh, diskusijas bija visai plašas, tagad izteikšos īsi. Turpinām satraukties, kā to norādīja Gerlings kundze 2,5% saistošais mērķis. Vēlētos saņemt ietekmes novērtējumu no dalību valstīm, jo ir dalību valstis, kuras neizmanto otrās paudzes biodegvielas. Viņiem ir iespēja to darīt. Proti, tas nozīmē, ka līdz 2020. gadam tam ir jābūt pienākumam, bet tāpat laikā termiņš ir ļoti īs būtu tas korekti, jā, bet ja mēs vēlamies piemērot šo, tas varētu rādīt vairāk strīdīgas diskusijas nekā tās, ko piedzīvojam līdz šim. Jādomā, vai mēs vispār varēsim ievērot šo pienākumu un tikai pēc tam raudzīt, kādi būs procenti. Ailuk faktors. Daudz NVO uzņēmumi vērsās pie manis un sniedza ļoti atšķirīgus veidus, kā aprēķināt ailuku. Es domāju, ka mēs te radīsim tikai vairāk problēmas nekā tās jau ir tagad. Nedomāju, ka mums izdosies vienoties par to, kā aprēķināt ailuku esam sagatavojuši grozījumus, bet ja redzēsim, ka kompromiss nav iespējams, tad uh, mums ir jāatgriež pie tā, kas bija iepriekš, un nav jārod, uh, jāpadara šī sarežģītā pretrunīgā sistēma. Sīžu. Paldies, vārds. Vasekot zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām pateicos Nilam par darbu, par konstruktīvajām sanāksmēm, kādas noturēts ar mums ēnu referentiem. Ļoti labi priekšnoteikumi, lai mēs varētu vienoties parlamentā un tad, lai uzsākt interesantās sarunas ar padomi. Tās noteikti būs interesantas. Bet, nu, kas ir jāatgādina visiem, manuprāt, ir tās, ka šī priekšlikuma pamats ir kaut ko darīt ar esošo biodegvielu negatīvo ieteikmi. Tas ir iemesls, kādēļ mēs par to runājam. Daži sēdz, ka mēs jau ļoti ilgi par to runājam, jā, bet tāpēc, ka tur ir uh, ārā ļoti daudz lieli lobiji un viņu Izars pieredze bija degvielu izmantošana, jo tās ir viņu biznes, kad sākām darbu pie regulas, mēs zinājām, ka būs biodegvielai negatīva ieteikme, ka tas ir jārisina, tādēļ arī komisija nāca klājā priekšlikumu, nu tas viss aizņēma pārāk ilgu laiku, arī Eiropas parlamentā bija sarunas pārāk ilgi, arī padomēji, kopumā laiks pagāja ļoti ilgs, bet problēmas joprojām tur ir, tās nav pazudušas, tāpēc, ka esam par to daudz runājuši Un ir jārisina šīs problēmas. Un tā ir jāpatur pirmās uh, paudzes biodegvielas, jo tās tika solīts, ka tas būs pirmā paudze un pirmais solis, un pēc tam būs otrā paudze, otrais solis, bet šis otrais solis netiek spērts. Tas nozīmē, ka 10% mērķis tiek izmantots tieši pirmā paudžu degvielās. Uh, Vispirms jānosaka griezti pirmās paudzes degvielām, biodegvielām, ne jānaprot rastāds. Daudz saka, mēs par to esam jau daudz runājuši, šis ailuk faktors. Jūs varat aiztaisīt acis, bet jūs redzat, ka realtātē ailuks nepazūd arī, tas ir jā, uh, jāmin tālāk par situāciju pēc 20. gada. Cilvēki saka, ka mums ir uh, jāpadara vienkāršotāks šis process Eiropai tagad ir divas regulas transporta jomā. Viens nosaka mērķi, samazina siltumnīca arī gāzes, pēc tam ir instrumenti, atjaunamo enerģiju. Tātad mums ir jāturpina darbs pie degvielas kvalitātes direktīvas. Tas ir uh, domāts, lai sasniegtu galveno mērķi siltumnīca arī gāzes samazināšanu ja mēs gribam runāt par situāciju pēc 20. gada, nevis paredzēt neelastīgus kritērijus, kā tas ir bijis līdz šim. Paldies! Pēdiņķinī kungs, FDD vārdā, paldies priekšsēdētājiem. Mums jau ir bijusi iespēja arī norādīt referentam, ka ļoti pozitīvi vērtējam viņu priekšlikumu mūsuprāt. Tas uzlabo pārdomas nostāju, padara to ambiciozāku. Uh, Mūsu galvenās intereses, kā tas izskanēja, ir samazināt pirmās, bi, deg, pirmās paudzes biodegvielas izmantošanu, jo īpaši ņemot vērā negatīvā sociālo ietekmi. Tā ir pirmā lieta. Pēc tam, protams, ir arī jāmudina otrās paudzes biodegvielas izmantošana. 2,5% mūs apmierina, taču vēlamies arī minēt, ka arī tur ir riski, to jau arī minējām vairāk kārt un atkārtojam. Uh, dažādas krāpniecība, korupcija, kas tur varētu parādīties. Līdz ar to ļoti svārīgi nodrošināt šo preču izsekojamību, lai varētu arī pārbaudīt, vai arī netiek, vai nenotiek arī kādi piesārņojumi. Tad arī, protams, risks pār negodīgu konkurenci. arī kas attiecas uz dzīvnieku tēlkiem un citiem jautājumiem un atkritumiem. Tādēļ atkārtojam, ka ir jānodrošina produkta izsekojamība, lai šie materiāli, kas ir devītajā sarakstā, neradītu negodīgu konkurenci ar citām industrijām, kas izmanto to pašu produktu. Tas ir fundamentāli mums piekrītām referenta priekšlik sekoja priekšlikumam par 6% eh, mērķi konvencionālajām eh, biodegvielām, kas arī jāpiemēro direktīvā par eh, degvielas kvalitātu, ne tikai atjauninājumīgo enerģiju direktīvā. Uh, Jāmudina arī pētījumu izstrāde, lai izskatītu ailuk faktorus, ņemot vērā jaunākos zinātniskos atklājumus un jāatver arī sāraksts 9. pielikumā par materiāliem. Periodiski jāatjaunina šis sāraksts komisijā, ņemot vērā zinātnes tehnoloģija attīstību. Paldies! Noslēdzu uzrunu. Paldies! Vārds komisijas pārstāvei Dilēkuns minūtu. Merci, monsieur président. Alors, je vais essayer de... Paldies. Runāšu ātri, bet ne pārāk, lai tūlīt var iztulkot. Jā, šis jautājums jau ir ilgi apspriests. Es domāju, ka tagad ir jānoslēdz debatas, jo mums ir nepieciešams skaidrs ietvars dažādām nozarēm, nepieciešama juridiskā skaidrība, stabilitāte, lai investīcijas varētu tikt nodrošinātas. Dosie, protams, ir sarežģīts, tur ir daudz dažādi izaicinājumi, konkurence starp biodegvielām un pārtiks produktu ražošana, investīcijas, kas jau ir veiktas, un tāpat laikā arī vēl saglabā, uh, samazināt uh, siltumnīca efekta gāzes to izmešas mēs nedrīkstam sodīt, ne lauksaimniekus, ne industrijas, kas ir veikušas investīcijas un nevaram tagad vienkārši mainīt uh, pusceļā politiku. Tāpat laikā jāierobežo investīcijas pirmās kādas degvielās. Jāatbalsta otrās tādas degvielas, jāiziet no konflikta, kur tiek izmantota augsne un es piemītu tirgu, esmu pār otrās paudzes biodegvielas aizstāšu mērķi, bet tam ir jābūt realistiskam. Paldies! Bet vēl pēdējais jautājums priekšsēdētāja, pēdējais komentārs par ailuku. Redzu, ka ir daudz un dažādi viedokļi, pašlaik ir, ir, ir grūti tālāk likumdošanā ir jāturpina pētī, jāizsara ziņojumi. Uh, Un tālāk tehnisks dabas jautājumi grozījumu sakarā, vai otrais lasījums ir atvērts vai ne, vai ir, vai tā ir tāda strikts otrais lasījums, balaskungs. Paldies, priekšsēdētāji, viens komentārs, viens jautājums. Par ēluku. Pretēji tam, kas izskanēja šodien, ziņojums ir interesants Un tas ir jāatbalsta, ja mēs turpinām tā, ka šīs debātēs nepār, netransformējas likumdošanā, un tas tā turpināsies mūžīgi, jo vienmēr būs atšķirīgi viedokļi, kādā brīdī tomēr ir jāpieņem lēmums. Un no šī viedokļa ziņojums ir pareizā virzienā viens jautājums. Bio degvielas, avan, advancētās biodegvielas, vai šodien ir iespējams nošķirt advancētās biodegvielas, kas tiek pa, ražotas no atkritumiem. Un pirmās tādas biodegvielas, kas tiek iegūts izmantot augsni. Tad var iespēja diferencēt abas, jo pretējā gadījumā atkal šī problēma turpināsies tikai citādā veidā, un atkal par to runāsim vairākus gadus Grostets kundzā pavisam īsi ātri jāatrod līdzsvars starp um, lauksaimniekiem, kas ir veikuši investīcijas un nepieciešamību raudzīt arī uz to, lai biodegvielas vienurā konkurencē ar pārtiks produktu ražošanu lauksaimniekiem. Tā ir bijusi laba iespēja, tāpat laikā jānosūta signāls, lai varētu ierobežot šīs investīcijas degvielu, jo man nākotnē par ailu faktoru. Saprotu, ka esošais aprēķina metode na, ir, tiek apstrīdēta, nav zinātniski uzticama, jums uh, par to ir jāvienojas, adventētās biodegvielas ir jāatbalsta, jānosaka arī saistoši procentu mērķi, atbalstu referentu, kas piedāvā arī definēt posta 2020 politiku, lai uh, sniegtu investoriem paredzamību, tas ir ļoti svarīgi. Ich kann es kurz auf Paldies un ļoti īsti priekšsēd. Divkāršā uzskaita parasti ir neiedzīga. Es varu turpināt? Mani sauc Pēteris, tāds ir mans vārds, varbūt tādēļ apjuku. Tātad divkāršā uzskaita ir parasti tāds blefs, jo tas nozīmē mazāk produkciju un mums būtu jādod arī perspektīva, kas notiks pēc 2020. gada. Un par ailuk faktoriem man jāsaka tā. Tā ir zinātniski ļoti vērtīga metode, bet praksē nederīga. Ja Eiropas zemnieks rapsi audzē un obaltumvielas uh, eh, uh, eh, eh, iegūst, uh, tad viņš to dara, un ja jūs kāpjat uz, uh, kāpjat kokā, uh, tad vajadzētu arī no tā tikt lejā, pretējā gadījumā jūs nokritīsiet uz vēdera. Un tagad Pēterles kungam vārds. Mēs esam uh, runājam šeit par sarežģītu jautājumu. Ja mums savs politikas ir jāvar pielāgot, bet jādara tas konsekventi. E, attiecībā uz investīciju noteikumiem investoriem nepatīk nestabilu spēles noteikumu, kas attiec uz vidas tehnoloģijām un mērķiem, mums arī jābūt ļoti konsekventiem. Es vēlētos, ka mēs izvēlētos pieeja, kas dalībvalstu rūpniecisko potenciālu stiprinātu un neatgrūstu investorus, neizstumtu viņus no Eiropas ar visām darbvietām, ko tie rada. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par vides ietekmi, kas attiec uz Austrum Centrāla Eiropas ne lauksaimniecības zem. Es domāju, mums jābūt piesardzīgākiem, jo šāda zemes izmantošana nav neprātīga biodegvielu ir jāvar eh, arī mums izaudzēt. Paldies! Nākamais runātājs. Jā, gribas. Pirmkārt, priekšsēd esošā likumdošana biodegvielas jomā ir vēl diezgan svaiga. Pirmkārt. Otrakārt, īpaši jaunajās dalībvalstīs, šeit ir investīcija lēmumi izdarīti, daudz investīcijas šeit ir izdarīts, un tagad uzņēmēji prasa, vai mēs esam, kā es likumdevēji, vai uz mums var paļauties. Viņi ir investējuši savus līdzekļus, daļai pat es atbalstu, un Jārkungs ir pieminējis to, ka cukurbietēm, piemēram, samēri ir mainījušies, āram zeme ir ārvietota ar, aizvietota ar rapsi biodegvielas audzēšanai daudz vietu. Tas ir lauksaimniecības ainu izmainījusi, un tagad graudauga aizņem 80%, kas vēl ir bioloģiski līdzsvarot. Polija importē 2 miljonu tonu sojas uh, pūdera vai maltās sojas, un katrā rapša hektārā mums ir 2,5 tonnas lobarības. Ne tikai tātad e, biodīzels šeit tiek audzēts, bet arī e, dzīvnieku barība. Tas pats attiec uz ģenētiski modificēto soju, kas uh, um, veicina mežu izzušanu, kā arī ir ar palmu eļu no Indonēzijas tādēļ uh, labāk uh, strādāt ar tīzniecības instrumentiem, nevis ar šo likumdošanu. Tūki ir uh, gatavi, bija gatavs strādāt vēl 15 papildus minūtes un uh, 12.45. tātad tagad uh, beidz strādāt. Tūki komisijas pārstāvs runās angliski, lūdzu asiņam. Thank you, uh, Mr. President. Um, very briefly,